Καλημέρα σας. Περιμένοντα... Labrīt, kolēģi! Mēs vēl gaidām, lai būtu vismaz seši Eiropas parlamenta deputāti, un mēs gaidām arī Busutila kunga ierašanos. Viņš jau ir ceļā. Un īsumā gribu informēt par koordinātoru sanāksmē runāto par ne petīciju, eh, ne lūgumu rakstu jautājumu un par mūsu eh, saziņu ar iekšējās politikas nodaļu par to, kā šī, eh, šos ne lūgumu rakstus izskatīt. Mums ir paredzēts izveidot tādu kā filtru, lai uh, mēs uh, saņemtu to, kas tiek uzskatīts tiešām par lūgumu rakstu, kas ir mūsu kompetencē, un citi dokumenti netiks noraidīti, bet iekļauti reģistrā, un tie varēs jebkurā brīdī tikt pārvietoti vai uh, pārkvalificēti par lūgumrakstiem. Tālāk par mm, mūsu braucieniem. Lai lai varētu doties braucienā, ir nepieciešams, uh, lai būtu nosūtīta vēstule priekšsēdētājam Buzekam. Un deputāti nolēma apmeklēt arī Rumāniju, tātad šīs brauciens arī tiks iekļauts mūsu braucienu sarakstā, un mēs aicinām sekretariātu ierosināt atbilstošus datumus. Tālāk par vides uh, likumdošanas īstenošanu. Koordinātori nolēma uzaicināt komisāru Potočņiku stāties mūsu komitejā, iespējams, decembra sanāksmē, un runāt par vides uh, uh aizsardzības likumdošanas ievērošanu, ieviešanu un par uh, turpmāku paziņojumu šai sakarā par uzaicinājumiem piedalīties mūsu sanāksmē, tad koordinātori nolēma, ka saskaņa ar reglamentu lūgumu rakstu iesniedzējiem ir tiesības piedalīties komitejas sēdē, ja tam piekrīt priekšsēdētājs un tāpat ir um, jāizlem, cik uh, lūgumu rakstu iesniedzējus uh, var uzaicināt uz komitejas sēdi, un arī priekšsēdētā izlēma, ka, cik ilgu uzstāšanās laiku viņiem piešķirt. Un uh, darba kārtība ir jāsastāda tādā veidā, ka vispirms tiek izskatīti tie lūguma raksti, kuru iesniedzēji piedalās sanāksmē, lai viņiem būtu pietiekam daudz laika uzstāties. Koordinātori arī nolēma, ka uh, Alde deputāte Silvana Koha Mērina būs referente par uh, tiesību sārga budžeta tāmi 2012. gadam un ka notiks kopīga sanāksme ar Lībe komiteju par pamatiesību hartas ieviešanu, bet par šīs uzklausīšanas saturu mums vēl jāvienojas nākošajā koordinātoru sanāksmē. Koordinātori tāpat ir saņēmuši vēstuli no prezidenta Buzeka. No uh, attiecībā uz uh, Spānijas tiesības sargu uh, augustas lietā un tas tiks izskatīts maija plenāra, eh, mē, maija sēdē. Un šeit ir arī stingra saikne ar uh, fama, famagustas jautājumā. Tātad um, šeit ir tieši saikne ar ANO lēmumiem par Kipras turku kopienu. Uh, Tie bija arī tie paziņojumi par koordinātāru sanāksmi, kas bija manā rīcībā, un sveicu arī Postināro kungu, kurš ienāca zālē. Jā, um, ich möchte mich um, zunächst dafür bitten. Paldies, un pirms, ka dodat man vārdu, Un šeit kopsavilkumā un arī sagatavoja tālākās norādes eh, lūgumrakstu komitejā par to, ka jūs dodat arī ieskaties, eh, ka opozīcijām varbūt citādi domājušiem, lūk, iespējas izteikties tikai otrajā sanāksmes dienā. Nu labi, arī katrā ziņā es varu tagad jūs iepazīstināt ar mūtiskajiem grozījumiem, kas varbūt arī kaut ko mainīt un grozīt. Un tad man ir vēl jautājums par to, Es arī nedaudz savādāk esmu izlasījis par to, ka Spānijas ombuds ir mm, noraidījis iespēju tomēr ierasties un te kaut kādā veidā arī pārstāvēt savu viedokli. Man interesē, kāpēc, vai viņam bija kaut kādi tiešām sarežģījumi, vai viņš um, uzskatīja, ka vienkārši nav vēlams, vai nu, tur ir kādi iemesli, lūdzu, jā, ja? tas man interesē. Un bieži vien mēs taču runājam, ka kā tas ir iespējams, ka nu, kāds ombuds, kas vienkārši atsakās un nevēlas pie mums ierasties un apmainīties ar savu viedokli. Paldies! Reply, committee... Uh, nu, ko sekretariāts saņēma Spānijas ombuda atbildi un kopiju tika arī pie, pievienotā koordinatoru sanāksmes e, dokumentiem. Jūs varat iepazīties ar šīs vēstules atbildes kopiju. Mēs jums to iesdosim, bet diemžēl jāatzīst, ka tā ir spāņu valodā un tikai. Un droši vien mēs arī to nespējam jums izskaidrot no. Bet arī kā Maija kungs varētu izdarīt. To have the letter of the Spanish Okay. Vai jums ir šī spāņu vēstule? Jā? Ja? Ich würde nur darum bitten. Äh... Man ir lūgums. Lai arī mēs komiteja izvērtētu arī šo vēstuli. Es domāju, arī domājot par mūsu uh, pausto viedokli par dažādajām um, domām par to, ka ombudu mēs, protams, aicinām, lai viņš taču piedalās arī uh, dialogā, nu tas tā kā tas viņā būtu bijis apsveicami. Un tagad sanāk, ka pirmais ombuds, ko mēs veicinām šajā sasaukuma periodā, un uzreiz ir atteikums. Es domāju, mums tur vajadzētu tomēr uzlabot šo situāciju, jo, nu, tā ir tās ist, eh, iespēja, ka mēs varam pārunāt. Nu, labi, nu, parasti jau mm, mēs tā sakām, ka mēs esam gatavi arī šīs sarunas risināt aiz slēgtām durvīm, bet, ka viņš vispār atsakās ienākt, nu, tas ir tiešām būtu bijis tāds laipns, skaists žests, bet, nu, tagad izpaliek. Nu, varbūt, kā mm, vismaz vēlāk mums jāskatās, ka vēlāko lūgumrakstu komitē mēs tomēr arī, tad varbūt, kā tā jau ir iedimākā kārtība, katru reizi ir attiecīgās valsts ombuds klāt. Tiesības sargs piedalās un varbūt, mēs arī varētu pārunāt šo kārtību. Un varbūt arī nākamā sēdē mums vajadzētu izskatīt šīs uh, spāņu tiesības sarga vēstules saturu. Paldies! This, uh, Esmu saņēmis šīs vēstules daļēju tulkojumu. Tātad saņu tiesības ar atbildi, un tā ir kundze. Un viņa atbild, ka viņas mandātā nav paredzēts šāds lietas, un uh, viņa Spānijā norāda, ka tas ir vienkārši Spānijas tieslietu sistēmas jautājums tagad. Bet, manuprāt, jūs priekšums ir tīri labs. Vispār nav slikts. Un, ja jums ir daudzi, varbūt vairāk, tātad lūgumraksts no konkrētas valsts, tad mēs arī varētu arī uzaicināt un sazināties ar vajadzīgo tiesību sargu, attiecīgo tiesību sargu. Varbūt arī ujaicinot vienlaikus arī Eiropas tiesību sargu. Lūdzu, Augens kundze. Mirklīti, palaid garām busu telekungu. Es varētu pagatināt, man vienalga. Saka Autens kundze. Aukens kundze. Man tomēr šķiet, ka tā būtu laba prakse, jo mums vienmēr interesanti ir nodrošināt tomēr caurskatāmību, tāpēc būtu uh, savādi, ja mēs uzaicinātu ombudu un tomēr būtu tad slēgta sanāksme taču mēs vēlamies panākt, lai arī piedalās uh, publika, tātad sabiedrība brīvi var iesaistīties, tāpēc, manuprāt, mums ir jāapsveicu ideju par ombuda uzaicināšanu, bet tā kā tā ir daļa no atvērts modernas administrācijas, nu tad kādā ziņā mums arī jānodrošina, ka no katras valsts mums ir pirmkārt lietas, kas tad ir jāmēģina atrisināt uz vietas, bet tāpēc kā viņas nevar atrisināt, nu lūk, viņi ierod šeit, tāpēc es aicinātu atbalstīt šādu ideju, bet cik vien iespējams, protams, to organizēt kā atvērtu sanāksmi. Bet, nu, ja jau ļoti, es domāju, ka tas nebūtu vienkārši pareizi un atbilstoši ombudu statu, statusam organizēt slēgtas sanāksmes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas nav par to pašu jautājumu, bet es atnācu uz sēdes sākumu, jo man ir drīz jādodas prom uz citu komisiju, kur notiks balsošana. Bet um, es gribētu aicināt uh, pieteikties deputātus darba grupā par uh, lūgumrakstiem, kas pastāvīgi tiek iesniegti, un tādēļ ja uh, būtu priekšlikums šos uh, pētīcijas klasificēt, noteikti, kuras no tām ir pieņemamas. Uh, um, redzēsim, kā iestā klasifikācija, bet vajadzētu tomēr klasificēt šī, šos lūgumrakstus, lai varētu tās labāk izskatīt Tas būtu darba pirmais posms, un pēc tam otrais posms veik salīdzinošu pētījumu, kā jau mēs runājam ar vācu kolēģiem par tām metodēm, metodiku, kāda būtu jāievēro Eiropas pilsoņiem, kuriem ir divas pilsonības, vienotām Vācijas pilsonība, šķiršanās gadījumā Uh, laulības šķiršanas gadījumā, kādas ir atšķirības valstu likumdošanā un kas ir pretrunā ar uh, Eiropas Savienības uh, likumdošanu attiecībā uz valodu un citiem jautājumiem, un jo vairāk deputāti šajā darba grupā iesaistīsies, jo vairāk informācijas būs mūsu rīcībā, un mēs varēsim piedāvāt arī labākus risinājumus. Es tikai vēlējos atgriezties pie šā jautājuma un aicināt kolēģus pieteikties. Who... Tātad tas ir atvērts uz aicinājums, visi, kas vēlas piedalīties šajā komitejā, tas vienmēr ir iespējams. Maierkungs tāt lūdzu. Jā, paldies. Es vēlējos tikai no savas puses mēģināt jums izskaidrot visu šo situāciju. Tātad, kas ir šajā vēstulē rakstīts? Um, tiesības sardzes kundze raksta sekojošu. Te runa par tātad uzaicinājumu viņai ierasties šeit un izskaidrot arī reģiona oficiālo nostāju. Un viņa norāda, ka, diemžēl, viņš nevar uh, ierasties, viņa nevar ierasties, un otrkārt viņa norāda par to uh, visu argumentāciju, ko viņa iepriekš jau ir arī savā mājaslapā publicējusi, un tātad savā komunikāciju centrā, kas, piemēram, arī parlamenta komunikāciju un, un Spānijas konstitucionālā lietā tiesa, kas ir norādījusi, ka konstitucionālos jautājumos viņa nevar izteikties, un tāpēc viņa neieradīsies šajā komitejā. Nu, tas ir tā kā kopsavilkums arī, un viņi to kā kopsavilkumi nodos tālāk parlamentam. Vīlankungs runā. Mēs uzskatām, ka mums jānodala. Viens ir uh, ombuda um, uh, ierašanās šeit un uzstāšanās mūsu komitejā, un es uzskatu, ka tomēr tiesībsargam ir arī tiesības izteikties par konstitucionālo un citu tiesu spriedumiem, lēmumiem. Es nedomāju, ka visu, mēs uzreiz varam a priori pieņemt, ka visas tiesību uh, <clears throat> lietas izskatītas ir korekti Spānijā. Un tāpēc es domāju, ka pirmkārt jau katrā dalībvalstī tiesības sargam ir jāizskata, vai visas lietas, kas tiek nodots kādai tiesai, kā arī prejudiciāls nolēmums uh, Luksemburgas uh, Eiropas kopienu tiesai, ka vispirms ir jāskatās, vai šīs lietas arī katrā valstī jau ir tiešām pareizi un saskaņā ar visiem noteikumiem īstenots. Vai ir ievērot visu procedūru. Tieši tāpēc mums ar sekretariātu palīdzību ir jāskatās, ka starpmā, turpmāk starpiestāžu nolīgums arī precīzi atsauktos uz šo jautājumu, lai padomē tas būtu saistoši, ka mēs tomēr no dalībvalstīm varam sagaidīt, ka um, arī uh, tomēr ombud ierastos Nu, katrā ziņā tas ir viens no priekšlikumiem. Tālāk. To, ka mēs vienmēr uzsveram, ka mums ir jārisina sarunas arī, piemēram, ar eh, ministriem pirms kādas konkrētas prezidentūras sākuma, mēs panākam to, ka arī attiecīgais tiesības sargs un līdztekus arī eh, parlamentu lūgumrakstu komitejas priekšsādātājs vai priekšsādātāja. Ja, nodrošināt to, ka ministri arī ierodas uz šeit viedokļu apmaiņu, un viedokļu apmaiņa notiek atvērtā veidā. Savukārt citureiz, ja mēs arī runātu par konkrētiem vērtējumiem, un mēs skatījus, kā viena vai otra puse vērtē situāciju, nu tad iespējams, ka būtu arī mm, to atsevišķos gadījumus izskatīt kā arī slēgtas sēdes iespēju. Un es domāju, ka neatkarīgi no tā, kāds tad tas um, būtu konkrētais gadījums, tomēr tā būtu kā uh, mūsu tradicionālā, jeb standarta darba kārtība, kā vajadzētu to īstenot. Nu, man īstenībā nedaudz šokē Spānijas ombuds atbildi. Tiesības sardze norāda, nu kas tā par lietu vispār? It kā norāda, ka šīs lietas varētu uh, nostalīt, ka tur ir kaut kas pārkāpts, varbūt process un tā tālāk. Nu, laik viņi atbrauc un izstāsta visu pēc kārtas. Dažkārt man liekas, ka Spānija reāli ir problēmas ar tiesību sargu. Es esmu to pamanījusi iepriekš. Un es esmu tik daudz strādājusi ar ombudu ne tikai Dānijā, bet arī citās valstīs. Un man tagad nopietni liekas ļoti pārsteidzoši šāda atbildi. Nu, tas vispār nav pieņemama uzvedība. Tiesības sargs taču pārstāvē tautu. Viņam ir jārunā tautas vārdā viņiem jāspēj arī nostāties pret valdību un valdības iestādēm. Nu, es teikšu vienkārši vārdā pārsteigt, esmu pārsteigt. Nu, labi, tad varbūt, ka mēs varam paskatīt tālāk arī kā nākamās sanāksmes jautājumu. Tātad mēs varētu precizēt savu attieksmi pret ombudiem kopumā. Labi, šodien viss par to. Vai es arī no mikrofona? Tālāk par zvejniecības licencēm, zvejas licencēm Maltā. Bet lūgumraksts iesniedzējs nav klāt. No komisijas mēs uzklausīsim kaut ko kundzi. Paldies priekšsādātājiem. Komisija vēlas pateikties lūgumraksts iesniedzējai par eh, šo prasību, kas atsauc arī Eh, uz 2006. gada attiecīgo regulu ar numuru 007, un um, tātad par vidusjūras zvejas resursu ilgspējīgu izmantošanu. Un mēs runājam par konkrētajām zivju sugām, kuras ir noteikts 8. panta 4. punktā šajā vidusjūras regulā, kur uzveja ir aizliegta. Šī regula bijusi spēkā kopš 2007. gada janvāra, un tā stājas spēkā visās Eiropas Savienības vidusjūras valstīs. Un nekāds atkāps nav paredzēts par šis konkrēto sugu at, um, nu, zveju. Zvejošanas veido ar akvalangu un harpām, uh, harpūnām. Un, un tāpēc es vēlētos atsaukties arī uz uh, lūgumrakstiesniedzēju otro komunikāciju paziņojumu, un tāpēc komisija saziņojusies arī Kipras varas iestādēm, jo petīcijas iesniedzējs norāda, ka viņi eh, tātad liedz šādu iespēju, un mēs esam sazinājušies ar Kipras iestādēm, um, lai tiešām nodrošinātos, ka aizliegums tiek ievērots. Un norādot, ka regulas spēkā vidusjūrai, un, un tagad šādas atļaujas vairs netiek izsniegts, jo tas neatbilst, protams, regulē. Un mēs esam arī norādījuši, ka zveja ar harpūnu ir nepieļaujami, un Kiprā arī tāda praksa nav pieļaujama. Bet līdšanai pārkāpumi mm, ir bijuši tieši par šiem konkrētiem gadījumiem, zvejot ar harpūnām. Un mēs norādām, ka līdz šim regula nav bijusi pareizi ievērota, nav ievērota Kiprā. Um, Tik daudz mūsu komentārs par šo pašu lūgumrakstu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, Busutilkungs, saka pateicos komisijai par paskaidrojumu, bet šeit ir divi punkti, par ko es gribētu runāt šai sakarā. Pirmais ir saistīts ar zveju ar harpūnu Uh, un šo praksi citā valstī, uh, Kiprā. Lūgumraksta iesniedzējs ir veicis pētījumu pat saviem spēkiem un konstatējis, ka šādas licences ir pieejamas ne tikai citā valstī, bet viņa paša valstī viņam ir liekts uh, īstenot šādu zveju, uh, bet komisija apgalvo, ka tas ir uh, aizliegts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas ir ļoti skaidri. Otrām kārtām komisija ir sazinājusies ar Kipras varas iestādēm un tās ir apstiprinājušas, ka šāda zveja vairs nav atļauta. Un tomēr rodas uh, nopietni sarežģījumi lūgumrakstu iesniedzējiem. Viņš pēkšņi uh, noskaidroja, ka viņa iztikas pelnīšanas veids ir kļuvis nelikumīgs saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem kopš 2007. gada jūnija. Protams, Briselē sēžot ir viegli teikt, tas ir aizliegts un punkts. Bet iedomājieties cilvēku, kuram ir jāuztur sava ģimene, un pēkšņi no 2007. gada janvāra, kāds viņam pasaka, tagad aizmirsti, tavs amats ir aizliegts, tu vairs nedrīkst ar to nodarboties, un tev ir jāmeklē citi iztikas pelnīšanas veidi. Un komisijai noteikti būtu jādomā arī par eh, jautājumu šo aspektu. Nepietiek, ka mēs sakam, mēs aizliedzam uh, zvejot ar harpu un izmantojot akvalangu un viss. Komisija mūs informēja, ka ir paredzēts nodrošināt vienlīdzīgu spēles noteikumus visiem, bet es gribētu zināt, ko šāds aizliegums dod šādiem vieno, vienotiem spēles noteikumiem, kāds šeit sakars ar trauleriem un liela apmēra nozveju, ja kāds cilvēks viens pats zvejo ar harpūnu. Un jautājums arī, kādas alternatīvas jūs piedāvājat cilvēkiem, šo cilvēku kopienai, kuri uh, vairs nespēja sev pelnīt iztiku jūsu lēmumu dēļ. Es domāju, ka komisijai būtu jāsniedz informācija līgumrakstīs iesniedzējiem par alternatīviem risinājumiem. Nepietiek kādam, kurš ir zvejnieks, uh, un tas ir viņa mm, amats, un viņš pelna iztiku šādā veidā, un pēkšņi 2007. gada janvārī viņam pasaka, ka šāds amats tagad ir aizliegts un ka viņš tā zvejot vairs nedrīkst. Ir jāpiedāvā alternatīva risinājumi, un komisijai būtu jāpiedāvā alternatīvie varianti un jāpaskaidro šiem cilvēkiem, ko viņi varētu darīt, lai pelnītu iztiks līdzekļus, un komisijai kaut kas ir viņiem jāpiedāvā, un es vēlētos saņemt no komisijas paskaidrojumu par manis paustajām bažām. Paldies! Mums bija ļoti ilgas debates vakar koordinātoru vidū, saka Aukens kundze. Un nav uh, jēgas iekļaut darba kārtībā, kas uh, neatmaksājas uh, mums tā teikt. Ko tad darīt ar vaļuzvēju? Šeit situācija ir vēl dramatiskāka. Ja un mums vajadzētu visiem kopīgiem spēkiem noskaidrot, kādas zvejas metodas zvejnieki var izmantot, ja mēs aiznie, aizliedzām vienu metodu. Un es aicinu priekšsēdētāji pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tagad nav pamatoti, lai mēs prasītu komisijai, lai tā tērē mūsu laiku, skaidrojot par to, uh, ko tā vispār nespēja ietekmēt, jo šos tiesību aktus pieņem padomu un parlaments. Un, un viss bija skaidri paziņots un bija pārējais periods paredzēts un, un viss, viss bija skaidrs jau iepriekš. Un mēs vienkārši neliederīgi tērējam savu laiku. Un ja mēs katru reizi ir jānoskaidro, ko darīt un kā darīt, ja kaut kas tiek aizliegts, tad mēs vispār sagrausim jebkādu uh, likumdošanas sistēmu. Chair, really... Paldies, priekšsēdētāji. Busutelkungs. Es uh, tiešām nesaprotu, kā var teikt, eh, ka um, lūgumraksta iesniedzējs vienkārši šķiež mūsu laiku. Es domāju, tas ir pilnīgi nevietā. Ja kāds iesniedz mums lūgumrakstu, un ja šī cilvēka uh, iztika uh, ir likta uz spēles, tad vismazākais, ko mēs varam darīt, ir atbildēt šim cilvēkam. Varbūt tā ir atbilde, kas viņu neapmierina, bet tomēr mūsu pienākums ir sniegt atbildi šim cilvēkam un viņa ģimenei. Un mēs nedrīkstam teikt, ka viņš tādējādi lieki tērē mūsu laiku, tādēļ es uzstāju, lai komisija atbildētu, kādas alternatīvas tā piedāvā tiem cilvēkiem, kuru iztikas iegūšanas eh, veids, iztikas līdzekļu iegūšanas veids vairs nav likumīgs. Jārkungs, es uzskatu, ka principāla problēma ir um, tā, un pareizi arī saka kolēģis Busutils, mm, paredzot ar vien grozījums ir lauksaimniecības eh, nozarē kopumā. Ir visdažādākie ierobežojumi, visdažādākam veidiem, visparedzētie aizliegumi. Uh, Un īpaši no Eiropas Savienības viedokļa mēs mēģinām vienmēr veikt kādus uzlabojumus. Viss kā ir vērsts uz pareiziem mēķiem, un tas vienmēr ir labi un svarīgi. Bet mēs redzam, ka bieži vien vajadzētu skatīties, lai arī mums e, nu, visi tiek iekļauti, un, un tas nesanāk, ka atsevišķas personas vienkārši vispār nepiedalās un tiek izslēgts no spēles. Un tāpēc ir jāparedz arī alternatīvas. Un to, ko pareizi kolēģis Bustutels jau norāda, jau īstenībā nav vien tikai runa par šo aizliegumu. Uh, bet arī otra puse, ka tas aizliegums sekoja tik ārkārtīgi pēkšņi. Un kā tad, um, skatoties savu šo mērķi, ir palaisti garām un nav pamanīti reāli cilvēki. Un tāpēc tas jautājums, kas jādara komisijai vai komisijai nav jādara, manuprāt, tomēr kolēģi pareizi norādīja, ka līgums, likums jau uh, pieņem galvenokārt uh, parlaments un Eiropas padome piedalās. Uh, kas arī pieņem šo noteikums, bet tas uzliek saistošs pienākums. Un tāpēc es arī atzīstu, ka abiem kolēģiem zinām taisnību. Tātad, ko varētu darīt? Toreiz tā komiteja, kas bija atbildīga par šo jautājumu, mēs varētu tad viņiem tagad pārsūtīt šo direktīvu uh, un norādīt, kā ir jārisina šis jautājums tagad jāpārskata. Un, um, šis strīds, kas tagad šeit it kā stāv Briseli un atsevišķo dalībvalstu Maltu. Maltiem arī piedalās. Tas nav tā, ka kaut kādā veidā tas viss notiek tagad tieskā vakumā, nesaprotamā teritorijā. Un tāpēc pirmkārt es ierēcinātu, lai mēs šo lietu nosūtījām atbildīgai komitejai. Es nezinu, kur tā bija, bet nu, mēs viņiem tad nosūtām šo, lai viņi šo jautājumu vēlreiz apskat un izskata vēl. Tātad kopā salkot, aizliegums ir aizliegums, bet neparedzot cilvēkus un vispār nesaprotot viņu situācijas, tā ir tā lieta, kas ir vispalaista garām. Un tieši tas tagad ir jākoriģē. Un, un uh, pa šīs uh, <clears throat> uh, tiesību aktā piemērošanas vietas, un lūk, tas, tas ir pats svarīgākais šobrīd. Savādāk mēs redzam, ka mēs vienkārši likvidējam cilvēkiem iespējas viņam dzīvi turpināt, un mēs redzam, ka turklāt šī lieta turpinās nelegālā veidā, un tāpēc arī tas ir nepieņēmami. Un tāpēc šis jautājums tātad ir jāatver eh, un jāpatur kā atvērts jautājums un jānodot tālāk attiecīgai komitejai. Νομίζω ότι το πράγμα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το νομικό, το οποίο δεν μπορεί... Es domāju, ka ir divi aspekti šai lietai. Viens ir juridiskais aspekts, ko mēs nespējam ignorēt, ka mēs nevaram vienā atsevišķā gadījumā apstrīdēt tiesību aktu, kura pieņemšanā arī mēs esam piedalījušies, un te Alkins kudzei taisnība. Un uh, protams, ir jāatgriežas pie jautājumu, kas nav tāds individuāls jautājums, kas ietekmē visu, eh, ietekmē individu kopumu un eh, Jāra kunga ieteikums vērsties pie komisijas vai, pareizāk sakot, arī pie zivsaimniecības komitejas un aicināt uh, domāt par alternatīvām ir labs risinājums, bet tas uh, vienlaikus nenozīmē, ka mēs esam pret tiem tiesību aktiem, par ko pasē, pa, esam novalsojuši. Es ceru, ka esmu skaidri izteikusies, un vai tagad vēlētos arī komisijas pārstāv vēl kaut ko teikt komisijas pārstāv. Paldies priekšsēdētāju un paldies deputātiem par komentāriem. Es piekrītu jūsu analīzē, bet te iet runa principā par diviem atsevišķiem jautājumiem. Eh, pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kiprā tiek turpināta šāda eh, zvejas praksa, kas ir nelikumīga, un ja eh, autorām ir pierādījumi par to, ka Kipras uh, zvejniekiem ir licences šādas zvejas veida atļaušanai, tad ir pamats sūdzēties par šo jautājumu. Kas attiecās uz kontroli, kontroli, protams, ir dalība valsts prerogatīva un komisijai ir veidi, kā pārbaudīt to, ka normas tiek ievērotas un piemērotas. Kas attiecās uz alternatīvu, alternatīviem uh, eh, iztikas līdzekļu iegūšanas veidiem. Tas ir sociāli ekonomisks jautājums un tas, kā šī norma ietekmē uh, cilvēku iztiku. Bet komisija pasvītro, ka šī regula skār ļoti daudzus zivsaimniecības aspektus. Un arī tās nozvejas prakses, kas visbūtiskāk ietekmē vidi un eh, zivju resursus, piemēram, um, traļiem ir ļoti daudz ierobežojumu šajā regulā, tad nozvejai ar traļiem. Un tas ne tik daudz attiecās uz eh, individuāliem makšķerniekiem, eh, bet attiecās uz visiem, kas izmanto zīvju resursus. Par alternatīvām šeit mēs gribētu atgādināt, ka ir pieejams Eiropas zivsaimniecības fonds, kas uh, var piešķirt līdzekļus nozvejas aktivitāšu pārstruktūrēšanai, un es domāju, ka šeit mm, dalību valstu attiecīgās iestādes uh, var piešķirt šos līdzekļus. Līdz ar to varbūt lūgumraksta autors var uh, sazināties ar attiecīgajām iestādēm savā valstī, lai atrastu iespējas eh, saņemt finansējumu no manas minētā fonda. Paldies! Okay, anything to be added to the... Eh, vai kolēģiem ir kas piebilstams? Bustilkungs, vai jūs esat apmierināts ar komisijas pārstāvis atbildi? Busutilkungs, jā, es esmu apmierināts eh, attiecībā uz pirmo punktu. Eh, jā, šis eh, cilvēks nezināja, ka viņa praksa ir aizliegta, kamēr viņu uh, Uh, neaizturēja, jo viņa draugi Kiprā to dara, un izrādās, ka šā, šā, šāda darbības ir nelikumīgas vienāk notrā valstī. Otra lieta nav īsti skaidra. Es domāju, ka mums kā komitejai būtu lūgumraksta autoram um, jāsniedz atbildi, aprakstot arī alternatīvas, kādas viņam tiek piedāvātas, jo šim cilvēkam ir jāatrod iespēja pelnīt īstiku savādāk. Un Es gribētu, lai komisija sniegtu konkrētu informāciju, kur viņam ir jāgriežas pēc palīdzības, lai sāktu dzīvi no jauna, jo principā par to ir jautājums. Šeit priekšsēdētājs kundze, es gribētu atgādināt, es nekad neesmu uh, aicinājis neievērot likumu, bet es uzskatu, ja likums liedz pārtraukt kaut kādu darbību, kas ietekmē šīs ģimenes izdzīvošanas spējas, tad es domāju, mūsu pienākums tomēr ir piedāvāt alternatīvas un sniegt informāciju. Paldies! Protsim. Kolēģiem būs cilvēm taisnība, saka Jākungs. Es tomēr aicinātu, lai mēs tomēr arī šeit iesaistām zivsaimniecības komiteju, jo tas būtu pamatoti. Jo galu galā tu taču tika pieņemts un attīstīts šis likumdošanas projekts, un viņam vajadzēja paredzēt arī zināmas alternatīvas. Viņi to aizmirsa. Komisijas atbildīja pareizi, bet mums vienlaiks arī tomēr ir jānodrošina, ka mēs abas puses ņemam vērā. Un tieši tāpēc, ka zvejniecība tiek nemitīgi ļoti pamatīgi diskutēta, un mēs zinām arī, ka visu laiku tiek runāts arī par dzīvīm, bet jārunā arī par alternatīvām. Tā kā viss ir pareizi, bet mums arī jāiesaist šeit attiecīgākās jūsu saimniecības komiteja. Un tāpat arī jau mums jāsaprot, ka e, nu, tās atbildes jāsniedz vienlaicīgi. Nevar būt tā komisijas sniegs atbildi un zvejniecības komiteja kaut kā tālā nākotnē. Un tāpēc, ka, ja mēs gribam nodrošināt tāds kompetents un skaidrs atbildes, tad mēs dzirdam arī, ko saka komisija. Ka īstenībā jāiesaistās un jāpalīdz arī Maltai pašai. Lūk, tā ir arī trešā, e, otrā pilāra e, jautājumi, dzīvesemniecība, lauksemniecība un, un Tur ir uzreiz jāparedz alternatīvi nodarbīšanās veidi, un tur ir aktīvi jāiesaistās dalībvalstīm. Ε, Βεβαίω πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στον αναφέροντα αφού. Es dzirdēju, ka mums būtu jānosūta vēstule lūgumrakstiesniedzējam ar to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, un ar to, apstiprinot arī to, ko teica komisijas pārstāv, ka šādas normas arī Kiprā nav spēkā. Bet š, attiecībā uz Kipru, acīm redzot, šeit tomēr ir vēl cita dimensija, kas jāpatur prātā. Un katram deputātam es gribu teikt, ir arī tiesības uzdot jautājumus komisijai. Uh, Un es gribētu jautāt, vai Busutilkungs, Alkens kundze, Jāra kungs vai es drīkstām uzdot jautājumus komisijai, lai zinātu, kāda tad ir atbilde. Bet es šeit domāju, pareizāk sakot, par komiteju, zilsaimniecības komiteju. Kā austriet, protams, es zinu cits jautājums par to, ka īstenībā vai šīm personai ir vienīgā, vienīgais gadījums, vai viņš ir vienīgais, kuram ir radušās problēmas, vai ir vēl citas, kuriem ir radušās problēmas šā aizlieguma gadījumā. Es, protams, neesmu nekāda eksperta un negribu šeit tāds iekšējās, varbūt, juridiskās diskusijas, bet es domāju, ka jāskatās arī, cik liels tas sabiedrībai kopumā ir jautājums aktuāls. Cik daudz personas ir skārtas? Paldies. Episimani. Jā, es to arī biju precizējusi. Es norādīju savā ierosinājumā. Jā. Yeah, since, uh, so... Bosotilkungs. Jā, es gribētu pastāstīt mūsu kolēģei, ka te iet runa par ļoti nelielu cilvēku kopu, un te iet runa par cilvēkiem, kuri nirst ar akvalangiem un uh, kuri uh, ķer zivis izmantojot žebērkļu šautenes. Un uh, es domāju, ka arī šādu cilvēku skaits Kiprā ir neliels. Un fakts, ka tas ir neliels skaits cilvēku, nenozīmē, ka mēs varam viņu intereses vienkārši neievērot un par viņiem aizmirst, ja pēkšņi viņu um, iztikas uh, avots tiek nogriezts. Ανοιχτή, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και τα ξαναλέμε. Jā, tā tad mēs šo jautājumu izlēmsim galīgi vēlāk. Mēs gaidām vēl papildu informāciju. Tagad ir runa par lūgumu rakstu, ko iesniedzis Dānijas valsts piedarīgais Torkjot Totsens par autoceļu projektu starp Kiplev un Sandberg uh, Dānijā. Lūguma raksta iesniedzējs ir mūsu uz, uh, vidū un tagad dodu viņam vārdu. Lūdzu. Una no Ok. Minister. You are ready yeah. to, to uh, address? Ja, mit navn er Torkel Thogsen. Jeg er dansk statsborger og er mødt her i dag for endnu en gang at forklare det motor... Es vēlētos uh, jums izskaidrot vēlreiz šo automaģistrāts projektu. Tātad, skatoties arī jau no 2007. gada um, iesniegtā petīcija, mēs runājam par to, ka tiek skarts arī Natūras 2000 uh, rajons. Uh, panāktu šajā mūsu mm, atzīmētājām reģionā. Jaunais automaģistrāls projekts skar šo nozīmīgo dabas liegumu projektu un sanāk, ka viņš pilnīgi tā kā tiek daļa no tā nošķirts šo automaģistrāts būvniecību un vēl sadrumstalots papildus pieveceļu, kas tagad arī tiks izveidoti kā pieveceļi jaunajam automaģistrālei bet uh, tas varētu vēl papildus jāņem vērā dažādi veidi izplūdes gāzes, un mēs redzam, ka tas tiešām vēl radīs papildus kaitējumu šim dabas liegumam. Un tas radīs papildus apdraudējumu dzīvniekiem, un ne tikai, eh, bet pirmkārt arī jāņem vērā arī gan putni, gan arī eh, vardas un mums jānodrošina veids, kā viņi, protams, varētu šīs tomēr automaģistrāles šķērso drošā veidā. Un tāpēc 6. punkta, 3. punktā mēs esam uh, izlasījuši, ka habitāta direktīvā ir skaidri norādīts, ka Natūras 2000 e, liegums zonas arvien nav īsti pārbaudīts. Slāpekļa gāzes izplūdes un tāpat arī cits uh, kaitīgās gāzes nav mērīts. Un mēs redzam, ka tas varētu tiešām vēl uh, nenormālos apjomos palienties, uh, izbūvējot šo E45 ceļu. Uh, Turklāt eh, arī tālāk eh, šie pieved uz rietumceļiem, uz Flensburgas ceļu, eh, tas vēl papildus kāpinās satiksmi un piesārņojumu nodrošinās lielāku. Tāpēc mums jāskatās, kāda veida aktivitātes tikas īstenots. Un mēs pieprasām veikt arī veikt grozījumus paredzētām automaģistrāles būvniecībai. Nav veikts tiešām tāds sumējošs ietekmes novērtējums, un Līdz ar to nav veikts kopsavilkums par visām iespējamām sekām. Mēs redzam, ka dažāda veidā arī mazās daļiņas, cietās daļiņas no arī cementa un kaļķa, kas veidosies uh, būvniecības procesā, būs ārkārtīgi kaitīgs gan augiem, gan arī dzīvnieku plaušām. Un arī ar spēcīgu vēju to var at, aiznest pat uh, kilometriem tālā radiusā no šī automaģistrāls būvniecības vietas. Mm, automaģistrāls būvniecības projekts pats par sevi pārkāp dažādu veidu aizliegumus, un, manuprāt, ir jāatrod daudz labāks veids nekā šobrīd piedāvātais. Turklāt nav nekāds vajadzības īstenībā veidot šādu milzīgu automaģistrāli lai tiktu galā visu šo, kas attieksmi, kas īstenībā ir tikai savienāms ar mazu sālu. Tur galu galā taču brauc eh, līdz šim tīri neliels skaits automobīļu, un tas ir pilnīgs liekas projekts. Eiropas komisija ir informēta par arī šo eh, eh, si, situāciju, bet mēs redzam, ka tur vienkārši ir dalīts viss, lai novērstu iespējamu tiesvedību. Bet tā kā mēs tomēr nevēlamies piekāpties, mēs tomēr norādām, ka tas ir milzīgs kaitējums šī Natūra 2000 iekļautajam dabas liegumam, un mēs uzskatām, ka jāievēro ļoti spēcīgie stiktie noteikumi. Un tāpēc šeit paredzētie būmē eh, projekti ir tik nopietni pārkāpumi, kas varētu tomēr novest arī pie pārkāpuma procedūras ieviešanas un Dānijas iesūdzēšana Eiropas kopienu tiesā. Paldies!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 Uh, atrast uh, šo šauro līdzsveru, šo mm, trauslo līdzsveru starp ekonomisko aktivitātu un vidas aizsardzību, bet tas, ka pastāv uh, Natūra 2000 teritorija, nenozīmē, ka tajā nedrīkst notikt nekādas ekonomiskās aktivitātes. Parasti tas tiek izvērtēts veicot ietekmes izvērtējumu, un Dānijas iestādes ir veikušas šī ceļa ietekmes izvērtējumu mēs esam pamanījuši, ka pastāv zināmas šaubas par e, šī e, ietekmes uz vidi novērtējumu kvalitāti, un tādēļ mēs esam uzsākuši oficiālo procedūru 2008. gadā. E, un tātad nav pietiekami kvalitatīvi izvērtēta ietekme uz gruntsūdeņiem, putniem un biotopiem. atsevišķās eh, vietās, piemēram, eh, tuneli varētu aizstāt ar pārvadu vai tiltu, eh, viņi atzīst faktu, ka būs problēma, varētu būt problēma ar vāržu migrācijas ceļiem, un mēs saprotama, ka ir izveidotas speciālas zem ceļa pārējas vārdēm attiecībā uz uh, putniem tika konstatēts, ka no ceļa, uz ceļa satiksmes radītājs troksnis neietekmētu putnus. Uh, Mēs komisijā saņemot eh, šo atbildi, eh, saņēm, eh, secinājām, ka mums nav pietiekama pamata turpināt šo lietu, tādēļ 2009. gada mājā mēs slēdzām šo pārkāpumu procedūru. Diemžēl mēs neesam saņēmuši šī lūguma raksta tekstu, bet uh, Mūsu rīcībā ir oficiāls dokuments, atbilde no Dānijas iestādēm. Mēs varam jūs ar to iepazīstināt, un ja vien mūsu rīcībā nebūs pamatotu pierādījumu tam, ka uh, šo lietu varētu um, beigt, tad pārkāpumu lietu varētu slēgt, tad uh, mēs varētu pārskatīt komisijas lēmumu. E vi jo haft sagen oppe før, og jeg synes det... Paldies priekšsēdētāji, mēs jau šo lūgumu rakstu esam izskatījuši un uh, ir tiešām reāla problēma, jo direktīva Natūra 2000 netiek ņemta vērā. Mēs varētu runāt par alternatīviem maršrutiem un uh, arī šeit tiek aizmirsti kumulatīvie efekti. Uh, Mums ir jautājumi par uh, Natūras 2000 projektiem un par bioloģisko daudzveidību, un komisija piekrīt, jo dalībvalsts saka, vienkārši citu risinājumu nav, un šai direktīvai nav nekādas nozīmes, un mēs uh, vairāk pievēršam uzmanību mazāk svarīgiem afekti. E, ietekmei, kā piemēram troksnim sakarā ar šo direktīvu Natura 2000. Mēs jau pirms pāris gadiem piedzīvojām uh, situāciju, ka šeit ir problēmas ar to, kā dalību valstis īsteno direktīvu Natūra 2000. Mūsu šeit komitejā apstiprinātajā ziņojumā par šo jautājumu arī tika norādīts, ka uh, tieši alternatīvo risinājumu varbūtību un kumulatīvi efekti ir eh, tās jomas, kas rada vislielākos sarežģījumus, un tieši šai gadījumā arī nav izvērtēti nekādi alternatīvie risinājumi. Varbūt būtu bijis iespējams rast citu risinājumu, kas radītu mazāku negatīvo ietekmi, bet šai gadījumā komisija gluži vienkārši atbalsta vietējo varas iestāžu lēmumus un viss būvēt šo autotransportu ceļu. Un es gribētu vērsties vēlreiz pie komisijas, kā jau es to esmu darījusi iepriekš. Mums būtu vairāk jādomā par kumulatīvo ietekmi un būtu jāvēršās pie Dānijas varas iestādēm, prasot izvērtēt alternatīvos risinājumus, jo ir ļoti nopietni jātiec pret direktīvu Natūra 2000, bet līdz šim tā tas nav noticis un šis risinājums nav tas pareizais kas šobrīd tiek piedāvāts um, it seems that we are. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka bieži mēs saskaramies ar problēmu vai situācijām, kur patiesu mums nav iespējams pārbaudīt, un es gribētu, protams, lai mēs varētu objektīvi spriest par situācijām, bet es esmu pārliecināta, ka lūgumraksta autora rīcībā arī ir Dānijas valsts atbilde attiecībā uz jaunākajiem datiem par šī ceļa ietekmi uz apkārtējo vidi. Vai jūs, Alkins kundze, joprojām gaida papildus pierādījums? Alkins kundze. Es domāju, ka ir neapmierinoši tas, ka mēs visu laiku saņemam vienu un to pašu atbildi. Un direktīvās ir noteikts, jā, ka, protams, ekonomiskā aktivitāte nav aizliegta, bet dalību valstī ir jāraugās, kādi ir kumulatīvie efekti, ko rada šāda aktivitāte un kādas ir alternatīvas. Tas ir tas pats, kas notika Polijā, kad Par laimi dabai šis jautājums tika atrisināts pozitīvi, bet tā ir nebeidzamā cīņa, ka mums visu laiku ir jācīnās ne tikai, piemēram, ar attiecīgās valsts iestādēm, bet arī ar komisiju, kur vienkārši akceptē, jā, šīs darbības ir atļautas un viss. Es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz komisijai aicināt vērsties pie Dānijas iestādēm, lai Dānijas iestādes pārāda, kādas e, ir e, veiktas, e, kāds ir veikts ietekmes izvērtējums, ņemot vērā šos kumulatīvos efektus īpaši attiecībā uz piesārņojošām vielām. Paldies. Mējer eh, eh, kungs. Jā. Paldies! Mēs redzam, ka ir eh, daudz gadījumu, un šis ir viens no tiem, kad um, attīstība un ilgtspējīgums eh, nespēja pastāvēt līdzās. Attīstībā ir jābūt ilgtspējīgai, pretējā gadījumā tā nevar tikt uzskatīt par attīstību, bet par regresiju. Es piekrītu Alkens kundzei, un es arī gribētu Uh, pieprasīt, lai tiktu atrastas alternatīvas vai nu alternatīvas ceļš, kas uh, pieļautu ilgtspējīgu attīstību šajā reģionā. Un es domāju, ka mēs šo ilgtspējīgumu principu varētu paturēt prātā skatot uh, līdzīgus arī šādus lūgumrakstus. Ja tika veikts ietekmes izvērtējums 2008. gadā un Ja dalībvalsts pēc tam ir izdarījušas izmaiņas, tad es domāju, ka um, mums uh, būtu jāprasa šāds papildus novērtējums. Priekšsēdētāji dod vārdu lūgumu raksta autoram. Eh, es, es vēlētos uzsvērt to, ka nav veikti pietiekami plaši pētījumi par uh, pašreiz esošo ceļu izmantošanu, piemēram, E45 un šāda jaunā ceļa būve Natūras 2000 teritorijā radīs nopietni ietekmi, tā skaitā arī troksmi, un patiesībā nav veikts nekāds ietekmes novērtējums. Robin. Tad, tad atstāsim šo jautājumu atvērtu. Tātad pārējām pie nākamā uh, punkta, kas ir Marijas Hosē Šaves um, lūgumraksts uh, par autoceļu projektu, uh, es atvainojos par ceļa 433 būvniecību caur Sierēdē Lāracena. un kas iet cauri savais parkam Velvā. Ir vēl viens līdzīgs lūgumraksts, kas arī no Spānijas valsts piedarīgā par šo pašu ceļa projektu. Šajā pašā teritorijā. Un tā arī ir Natura 2000 teritorija. Komisija? Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau komisija skaidroja eh, jūlijā, 2010. gada jūlijā paziņojumā šai komitejai, atbilstoši mūsu rīcībā esošai jaunākai informācijai, tad patreiz vēl notiek eh, šīs ceļa infrastruktūras ietekmes izvērtējums uz vidi. Varbūt jūs zinat, ka vēl pirms šī lūguma raksta komisija uzsāka izmeklēšanu Um, Eiropas parlamenta deputāta Žana Lambēra iesniegtā raktiskā jautājuma 41.16 sakarā, kur gāja runa par uh, ceļa infrastruktūru, kas varētu arī ietekmēt šo pašu dabas teritorijas, Jeredera cēnai Pikos Darošs un komisijas atbild bija tāda, ka notiek ietekmes uz vidu novērtējums, un mēs turpināsim sekot iestāžu darbam Spānijā. Un tad nākamais solis ir gaidīt ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātus un pēc tam attiecīgi izvērtēt eh, projek šo projektu kumulatīvo ietekmi, atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai par Natura 2000 teritorijām. Paldies! Sí, muchas gracias, presidenta. En fin, agradezco la información de la representante. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties par šo informāciju komisijas pārstāvēji. Jā, tas ir autoceļš, kurš ies cauri dabas parkam, kas bez tam ir arī Natura 2000 teritorija, un tā ir arī, tas ir arī eh, biosfēras rezervāts, un ņemot vērā to, ko mēs nu pat citējam no komisijas pārstāvis un ņemot vērā interesi par šo dabas parku, es domāju, mums ir ļoti rūpīgi jāsako tam, kas tālāk notiks šī autoceļa sakarā kopā ar komisiju. Paldies! Mējerkungs. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ε, πάλι από την Ισπανία σχετικά με, με συστάσεις που αφορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση. Labi, pāriesim pie nākamā punkta. Arī nākamais punkts ir lūgumraksts no Spānijas uh, valsts eh, piederīgā, un tas ir arī uh, par ceļa uh, būvniecību Kanārijas salās komisijas atbilde. Mēs skatījām uh, uh, šo jautājumu 2011. gada februārī, un mēs esam saņēmuši pa šo laiku arī informāciju no lūguma raksta autora, kā arī uh, zemes izmantošanas plāna kopija, kas tika apstiprināta šai teritorijai. Un mēs varam apstiprināt, ka lielākā daļa no lūguma rakstā skatiem jautājumiem bija saistīti tieši ar zemes izmantošanu, nevis ar Natura 2000 aspektiem zemes izmantošanas plānā. Mēs redzam, ka ir uh, zemes izmantošanas problēmas un uh, dabas pārvaldības problēmas, kas skar uh, putnu sugas, dzīvnieku sugas, kā arī augu sugas. No otras puses lūgumraksta uh, autora norādītās problēmas ir saistītas ar šīs teritorijas pārvaldību, un es gribētu norādīt, ka komisija ir uzsākusi lietu pret Spāniju par Natura 2000 teritoriju pārvaldīšanu Makronizijas uh, reģionā jo šeit Spānijas eh, iestādes jau ir sākušas realizēt aizsardzības pasākumus, jo šīs teritorijas tika atzīmēts kā Natura 2000 aizsargājumās teritorijas pirms vairāk nekā sešiem gadiem. Mēs uzskatām, ka mēs turpināsim sekot eh, šiem pārvaldības jautājumiem pārkāpuma lietas ietvaros, ko komisija ir uzsākusi. Citi jautājumi, tiek risināti ar zemes izmantošanas plānu, kas patreiz ir pieņemšanas stadijā. Paldies! Sí, muchas gracias. Eh, en fin, yo celebro que la Comisión Europea haya abierto este procedimiento de infracción. Paldies! Es uh, esam priecīgs, ka komisija ir uzsākusi šo pārkāpumu procedūru, jo Lansarotas sala patiešām cieš um, no milzīgajiem infrastruktūras celtniecības darbiem tiek būvētas uh, lielas viesnīcas, kas varētu uzņemt uh, līdz 2000 cilvēkiem, un uh, šo dabas parku um, tajā pat laikā tas, šis dabas parks ir identificēts kā Natura 2000 aizsargājumā teritorija, un um, Es domāju, ka noteikti šeit uh, būtu jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uh, aizsargātu dabu. Un tādēļ es domāju, ka šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu, lai mēs varētu sekot situācijas attīstībai. Paldies Mājerkungam! Līdz ar to varam pāriet pie nākamā lūgumrakstas atkal ir no Spānijas valsts piedarīgā Francisko Mesa Dias par Eiropas finanšu līdzekļu izlietošanu Doņjana Nacionālajā parkā. un eh, tā iet roku rokā ar Javiera Kastroviejo līgumrakstu par stāvokļu pasliktināšanos Doņjanas Nacionālajā parkā. Tātad šī divi lūgumraksti skatām kopā. Mikelīnī kundze no komisijas lūdzu vārds jums. vai arī Fernāns Konze varbūt tās par abiem lūgumrakstiem. Eiropas komisijas pārstāvs. Paldies! Attiecībā uz šo lūgumrakstu komisija jau ir sagatavojusi paziņojumu uh, lūgumrakstu komitejai, norādot, ka lielākā daļa no problēmām, par kurām iet runa šajā lūgumrakstā, ir saistīts ar pilsētu plānošanu, un uh, šie jautājumi neatrodas komisijas kompetencē. Lielāko daļu šo jautājumu risina Spānijas tiesas. Pavisam nesen lūgumraksta autors iesniedz papildus dokumentāciju komisijai, jo sākotnējā dokumentu paketē nebija konkrētas atsauces uz konkrētiem uh, pārkāpumiem kopienas finanšu līdzekļu izlietošanā. Uh, jauniesniegtajos dokumentos ir atsaucas uz Doņānas eh, rīcības programmu laika posmā no 2004. līdz 2009. gadam, kas saņēma līdzfinansējumu eh, no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Lūgumraksta autors ir iesniedzis mums kopsavilkumu par Andalūzijas revīzijas uh, palātas uh, sagatavoto ziņojumu. Šķiet, tas ir datēts ar 2004. gadu, un uh, tur ir pieminēts starptautiskais izvērtēšanas sens, kas izvērtē starptautisko konvenciju piemērošanu. Un uh, Šis ziņojuma kopsavilkums norāda uz tikai uz vienu rekomendāciju saistībā ar finanšu līdzekļu izlietošanu. Un jāsaka, ka bija pieļauta neliela kļūda nevis pārkāpums, un kļūda tikusi novērsta. Un tā kā aprakstītā situācija attiecas laika posmu no 94. līdz 99. gadam, tad komisija slēdza šo lietu. Protams, ja kāda ziņojumi par eventuāliem pārkāpumiem, pārkāpumiem um, būtu jāskata, bet programma ir pabeigusies, un vienīgais fonds, ko ir minējis lūgumraksta autors, ir um, Eiropas reģionālās attīstības fonds, un mēs neuzskatām, ka šeit būtu noticis kāds pārkāpums attiecībā uz šī fonda līdzekļu izlietojumu. Jā, vien ir, nav kaut kāda vēl papildus uh, pierādījuma tam, ka būtu uh, jāveic tālākā izmeklēšana, tad no mūsu puses lieta ir slēgta. Es došu vārdu kolēģiem kolēģei no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta. Paldies! Tātad par lauksaimniecības daļu lūgumraksta autors atsaucas uz eh, Almonte Marismas plānu, un viņš atsaucās dažādiem dokumentiem, rakstiem presē, kas attiecās uz Langmera džēzes iepriekš iesniegto sūdzību. Eh, te tiek eh, minēti vietējie kooperatīvi, eh, kurus it kā ir ietekmējuši reģionālās pašvaldības realizētie plāni. Šie jautājumi tika skatīti vispār pirms atbildot uz jautājumu 1976 čērsvītra 08, kā arī Uh, lūgumraksta 0626 no 2008. gada ietvaros, ko iesniedz Gomero kungs. Jaunais lūgumraksts pēc mūsu domām nesniedz nekādus uh, jaunus uh, faktus par finanšu līdzekļu izlietošanas pārkāpumiem, un tādēļ, kā teica mans kolēģis, mēs uzturām iepriekšējo konstatējumu. Tas ir uh, Tik tālu, cik tālu mums ir zināms, un ņemot vērā mūsu rīcībā esošo informāciju, apgalvojumi, kas saistīti ar Almonte Marismas plānu īstenošanu, nav saistīti ar Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, un otrkārt šis jautājums ir jāskat nacionālās likumdošanas ietveros. Paldies! Sí, señora presidenta, no, lo que quería preguntar es si... Ainekums. Jā, paldies. Es no savas puses vēlējos tikai. Ka precizēt, vai komisija precīzi atbildējusi abiem, mm, abām lūgumrakstu iesniedzējiem, jo, manuprāt, ir divi jānošķir divi gadījumi. No vienas puses tas ir saistīti, bet tomēr tas, kas ir īpaši to Jānis Lāns un uh, vienas puses, un no otras puses ir lūgums par na, dabas parku, par ko mēs kurvam tātā uh, montamedizmas plāns. Tā kā tas viss būtu precīzi, bet es domāju, ka mums tomēr jāprecīzē arī otrā lūgumraksts, kāds tad būtu komisijas nostāja šajā otrajā gadījumā. Jā, paldies attiecībā uz šo otro lūgumrakstu. Īpaši arī saistībā ar šiem mm, iepriekš iesniegtajām prasībām mēs esam saņēmuši vairākas prasības arī no nevalstiskām organizācijām un grupām. Un arī 6048. Katrā ziņā mērkungs arī zina ļoti labi, kas notiek ar šo Doņānas. Uh, dabas parku Andalūzijā, un uh, tas ir arī, arī nozīmēts kā kopienas nozīmes uh, uh zona. Un tā ir iekļaut arī habitāta direktīvā Daunanas saules dabas parks. Un uh, līdz ar to mēs skatāmies šo pilotu projektu un sagatavot ziņojumu par to, kā iepriekšējā paziņojumā komisija norādīja. Mēs esam iepazinušies ar attiecīgo iestāžu uh, atbildi, bet mēs norādām, ka jāiegūst vēl papildu informāciju. Un tas, kas un, un, tādā dzīvotņu un ūdens direktīvu, tas arī bija galvenais jautājums. Un mēs saņēmām arī Spānijas varas iestāžu atbildi. Un šobrīd mēs to izvērtējam. Tātad tehniskie dienesti šobrīd nodarbojas ar Spānijas atbildi. Nu, tas, protams, viss arī pamatots, ņemot vērā, cik nopietni informāciju mēs saņemam, un mums ir jāiesaist vairākas iestādes. Jāpaldies arī jums, priekšsēdētājs kundze, un par šo otro lūgumu rakstu es vēlētos norādīt, kā, kā tev reizi. Ir ļoti svarīgi, lai komisija tomēr rīkojas, jo Daņanas uh, Saules parks ir iekļauts arī UNESCO, un sarakstā, un tāpēc Eiropas komisija jārīkojas un jādara viss, lai Doņanas parks tiktu saglabāts. Līdz ar to par šo otro lūgumu rakstu es tomēr norādu, ka tam ir jāpaliek arvien atvērtam jautājumam. Jā, labi. Nu, tad es tagad nezinu, ko lai mēs sākumā darām. Vai mēs tagad tomēr pirmo lietu pabeidzām? Un savukārt tad otro lūgumu rakstu mēs turpinām izskatīt, jā? Ja? Nu, es mēģinātu arī varbūt no savas puses arī tātad piekrīt, jā, pirmo lūgumu rakstu slēdzam, otro paturam atvērtu. Tātad pirmo slēdzam, tas ir izskatīts, un otrs paliek atvērts. Ja bija mikrofons. Labi, nākamais lūguma raksts arī no Spānijas. Inakero Dinero Castro. Tas atkal ir pārkāpums dzīvotņu direktīvas un savaļas putnēsacības direktīvas iespējamais pārkāpums. Un iespējams, ka to ir tad um, <clears throat> pārkāpumu iznosi attiecīgā reģionālā iestāde. No komisijas kāds vēlas atbildēt? Jā, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Nu, galu galā mēs skatāmies, ka mums ir jāsaka to jautājums par procedūru. Mēs papildus šeit skatāmies um, uz jaunāko informāciju, kas esam saņēmuši, un 2009. gadā iesniegt informāciju par 2006. gada lūgumu rakstu, ko iesniedzējusi Andrejā uh, Inaki Reiro Castro bet tātad mēs vairs neskatāmies uz senāko lūgumu rakstu par 2006, no 2006. gada par pārkāpumu procedūru, bet gan tagad jau izskatām 2009. gada papildus sniegto informāciju, kur ir norādīts, ka ir iespējami pārkāpumi arī e, šajā dabas parku aizliegumu direktīvā. Un mēs redzam, ka, diemžēl, šis teritorijas piešķirtais status nedarbojas, un tāpēc mēs aicinām <clears throat> lai attiecīgās iestādes tam rīkojas. Komisija vēlas nodrošināt, lai šī 79. gada direktīvā noteiktās arī prasības tiktu ievērotas un nodrošināt, ka 80% uh, apmērā tiktu izmantot šie līdzekļi piešķirt jau no kohezijas fonda. Bet, nu, mēs jau zinām arī šī 2006. gada ieslēgto lūgumu rakstu par šo pašu jautājumu. Tāpēc mēs pirmkārt vēlamies jums informēt, tātad godājumu parlamentu, kā tas ir iekļauts arī 2007. gada kohēzijas um, projektā. Tad 2007. gada 1. jūnijā šī lieta tika slēgta, norādot, ka tomēr um, lietas tiek ievēnotas. Bet taču lūgumraksta iesniedzējs arvien uh, ir mm, nav apmierināts ar to situāciju, kas izveidojusies, lai slēgtu projektu, viņš eh, lūgumraksts norādais norāda, ka ir jāsaņem papirms, vispirms gala ziņojums. Un kopš 2006. gada īstenībā jau ir tāda situācija veidojusies, kur mums ir bijis šis lūgumraksts, un tikai daudz vēlāk ir sekojuši papildus informācija. Un, protams, kā mm, līdzinājās darbības tad netika pārtrauktas. Bet tagad mēs, protams, gribētu, lai arī vietējās un reģionālās iestādes arī dalītu šīs radušās papildus izmaksas. Bet, nu, tā kā nekas netika īsti izdarīts, tad komisija atkal sasinājās ar vietējām iestādēm, un mēs norādījām, ka, un saņēma atbildi, ka, um, protams, lielākā daļa uh, attīrīšanas iekārta atkal darbojas, ņemot vērā arī 2009. gada ziņojumu. Darboties uz sadarbības principiem, sekot arī ņemot vērā tehniskos ziņojumus, un komisija līdz ar to ir aicinājusi arī lūgumrakstu iesniedzējām slēgt šo lietu, bet mm, eh, lūgumrakstu norā, iesniedzējs tomēr norāda, ka daudzās uh, attīrīšanas iekārtas tomēr ar, viel, ar, vēl, ar vien nedarbojas. Un tāpēc komisija arī vēlējās doties un noskaidrot uz vietas, vai tiešām šīs attīrīšanas iekārtas darbojas vai nedarbojas. Un tāpēc reģionālās politikas ietvaros, protams, mēs redzam, ka mm, pārkāpums nav bijis tomēr, jo uh, jo ir ievērot arī noteikumi un attīstības iekārtas tomēr darbojas. Bet ņemot vērā mm, naudas apjoms, kas ir investēts attīstības iekārtās, mums tomēr ir jāpārbauda viss iespējams, vai visi noteikumi ir ievēroti norādītajām mērķiem. Bet mēs domājam, ka tomēr šo petīciju mēs varēsim slēgt. Bet nu, kādā ziņā mēs jūs arī ziņosim pēc mūsu vizītes par aktuālo situāciju, un tad mēs arī varēsim pieņemt uh, lēmumu par šīs līguma raksta tālāko attīstību. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies komisijai arī par skaidrojumiem. Nu, tas ir, protams, viss tā kā pareizi. Galu galā mēs šeit runājam par mm, ļoti nozīmīgu arī Spānijas teritoriju. es gribētu norādīt, ka pirmkārt attiecīgā iestāde, tad Leonas um, um, vietējā pārvalde, nav tomēr e, ievērojusi visus noteikumus un nav arī apstiprināti nekādi pārvaldības um, plāni par iekārtu darbību. Un līdz ar to mēs varam norādīt, ka Stiljo um, vietējā pašpārvalde nav tomēr noteikusi īpašu aizsardzības zonu. Mēs uzskatām, ka tomēr tas um, uh, ir jāizdara, jo tur ir ļoti liela bioloģiskā daudzveidība. Un tāpēc es tomēr arī uz, uzstāju, ka šī lūgunrakstam ir jāpliek atvērtam. Tomēr ņemot vērā komisiju mm, pārbaudīs, vai šīs iekārtas attīrīšanas iekārtas darbojas vai nē. Uh, Un ne tikai to veiks, bet arī vienlaikus arī mm, tiksies ar vietējām pārstāv, eh, pašvaldības iestādēm. Jo tur taču vietējās pašvaldības, kas arī atrod šajā dabas teritorijā un viņu um, notiek ūdeņi. Um, Vistiešākā veidā tiek vienkārši iepludināti uh, šajās dabas uh, upēs. Un tas, man liekas, ir nepieņemami, ja, ja notiek ūdeņi, patiešām tiek apludināti upēs bez attīrīšanas iekārtām. Jārkungs, jā, paldies. Mēs esam saņemši ļoti daudz informācijas, tā kā daudz jautājumu arī vien ir bez atbildes, tāpēc, manuprāt, būtu pareizi šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Un pēc tam skatīsimies, kādas atbildes mēs varēsim saņemt. Es nezinu, vai es jūs pareizi sapratu, ko Māja kungs teica. Uh, Tātad šī papildus arī deklarācija par reģionālo pašvaldību, manuprāt, tas būtu pārāk agri. Mēs vēl šobrīd esam tikai procedūras ietveros, mums ir daudz jautājumu, tie visi mums ir jānoskaidro, un tad, kā lūgumraksts komiteja, mēs varēsim skatīt tālākos soļus. Tātad šobrīd tas ir atvērts jautājums, atbildēsim jautājumus, un tad, kad būsim saņēmuši šīs atbildes, tad mēs varēsim otrā lemt par tālāko procedūru. Vēlreiz, Maikungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos tātad dot jautājumu Jārkungam. Un problēma tā, ka ir e, bijusi grūtības sazināties ar vietējām iestādēm un uzprasīt, vai tiešām Leonas Savienības reģionā pašvaldība tiešām paredz nosaukt šo dabas teritoriju kā īpašo aizliegumu dabas aizsargāmo teritoriju. Uh, kā piemēram bijuši Alpi un Pirenei jau ir izsludināti. Tātad jautājums ir, vai viņi to uh, e, gatavojas darīt un ko viņi domā darīt, lai aizsargātu šīs teritorijas. Es domāju, ka tā šobrīd neatbildē tā lielākā, lielākais jautājums, un tāpēc mums ir jāturpina uzraudzīt šī situācija. Jārkungs. Jā, bet skatoties no sistemātiskā punkta, es zinu, ka, protams, te ir daudz nes neskaitāmas vēstules jau bijuši, bet parasti ceniem, protams, ka mums ir šis tikai vidusposms, un visi jautājumi vēl nav skaidri, un mēs tos varētu censties atbildēt. Un visus tos arī, protams, mēs esam atbildējuši un komisija eh, atzīmējuši, un komisija arī šos jautājumus atzīmē. Un jāskatās tālāk, kā veidosies arī dialogs starp komisiju un šo dalībvalsti. Un visbeidzot būs jautājumi tieši reģionam, reģionālām iestādēm. Un tas būs tad nākamais bet tagad mums ir jānogaida šīs atbildes. Es vienkārši domāju par procedūru un konkrētiem soļiem. Tātad pirmo soļu spēr komisija, lūgumrakstu komisija, un tad, tad, kad jau esam saņēmuši šīs atbildes, un mums ar vienu ir papildus uh, jautājumi neatbildēti, tad mēs vēršamies tieši pie uh, dalību valsts. Un mēs domājam, ka ir jā, jāievēro šāda procedūra un kārtība. Un tā kā komisija arī vēl savu iebildumu, tad mums tas jāņem vērā, un tikai tad mēs varam skatīties mūsu kompetences ietvaros, kāds soļus varam īstenot tālāk. Jā, labi. Nu, es tad nezinu īsti, vai mums vajadzētu sagatavot kādu vēstuli, vai tomēr šo vēstuli rakstīs komisija. Jo saprotu, ka tomēr tas ir komisijas pienākums šādu vēstuli uh, sagatavot, ņemot vērā iespējamos uh, neskaidros jautājumus. Es domāju, komisija tad, tad tas jādara. Es domāju, mēs varam reizi eh, paralēli to darīt. Mēs arī pieprasīt uzreiz, vai kaut kas tāds ir bijis vai nav bijis. Nu, kādā galā, manuprāt, tas ir eh, komisijas kā uzraudzības iestādes eh, pienākums, un tad skatīsimies, kas sekos tālāk. Jā, paldies. Es tiešām domāju, ka Eiropas komisijai ir jārīkojas tieši jautājumā par attīrīšanas iekārtām. Ja Gal galā tas tomēr nav vairs Eiropas komisijas jautājums, bet pašas dalībvalsts jautājums. Es nezinu, vai komisija ir jāiesaistās šajā attīrīšanas iekārtu jautājumā. Kurš tad varētu varēja pateikt, ka Pikos de Europa ir jānosaka kā aizsargāmā teritorija? Nu, neviens cits kā Spānija pat tikai to var to nodarīt. Lūdzu, to es gribēju pateikt. Un tāpēc es šobrīd saprotu, kāpēc gan kāds varētu iebilst. Es domāju, ka mēs tomēr varam arī paši sazināties ar šīm iestādēm un noskaidrot, ko viņi plāno darīt. Vai viņi plāno nosaukt šo teritoriju par aizsargāmu teritoriju. Nu, labi, es saprotu, ka šādas teritorijas, līdzīgi kā Alpi un Pirenei un tāpat arī Pikos d'Europa, būtu jānosaka aizsargāmā teritorija. Un es ceru, ka komisija arī man piekrīt, un tieši tāpēc mēs varam vienkārši paši jau rakstīt un pieprasīt, kāpēc viņi to nav izdarījuši. Labi, paldies. Es katrā ziņā nevarēju kaut kādā ziņā arī mm, jūsu priekšlikumu noraidīt, bet ir tā, ka tomēr piekritība šajā ziņā ir komisijai. Viņu pienākums ir sazināties vietējiem iestādēm un notro, noskaidrot, vai viņi ir plānojuši un, mm, šo aizsarguma teritoriju tā nozīmēt un kāpēc viņi to nav izdarījuši. Tātad, lai mēs tagad paralēli komisijai arī mm, veidot šādu nu es nezinu, vai mums tas ir jādara, mm, nosūtīt tādu pašu vēstuli tādām pašām iestādēm ar tādu pašu jautājumu. Jārkungs. Un es tomēr uzskatu, ka tas ir jādara komisijai. Komisijai pienākums ir īstenot. Un, protams, kā mēs varam arī uzdot visus papildus jautājumus un tā, bet kā lūguma rakstu komiteja mēs nevaram nosūtīt šādu oficiālu vēstuli. Tas ir komisijas pienākums. Un pēc tam paskatīsimies, ko darīsim tālāk. Nu, labi. Vai komisijas pārstāvjiem vēl būtu kādi papildus komentāri? Vai tas ir tad jūsu pienākumos noskaidrot šāds papildus lietas? Lūdzu, komisija jums vēlreiz vārds. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, vēlētos tad norādīt komisijas vārdā, um, ka tiešām tas ir mūsu pienākums un vēlreiz visu to vēlētos precizēt. Uh, Pikos Eiropā un tāpat arī citas teritorijas um, ir iekļauts kopējā Natūra 2000 sarakstā. Tātad dzīvotņu uh, direktīva ir uh, iekļauta, tas ir tiešām bijis ļoti nopietnas process, un seši gadi kopš šis saraksts ir izveidots par dzīvotnēm. Un ir arī atsevišķā tātad Atlantika, Atlantijas okeāna dzīvotņu zona. Uh, un tas tiek nozīmēts kā Eiropas nozīmes uh, teritorijas, un ka tas ir īpaši kā um, um, speciāli aizsargamās teritorijas ir skaidri jānosaka. Un tāpēc reģiona saraksts Atlantijas okeāna mm, teritorijās tika arī jau attiecīgi mūsu oficiālajā vēstnesī publicēta, un pagājušā gada decembrī ir iztecējis šo sešu gadu periods. Un tāpēc Pikos de Eiropa uh, būtu jānozīmē, ka īpašā aizsargamā ter teritorija, zona. Tas no, nozīmē to, ka Spānija vienkārši ir nokavējuši šo brīdi. Viņiem vajadzēja arī to oficiāli tad skaidrot. Tātad jautājums nav tikai par kaut kādiem lingvistiskiem grozījumiem, bet par to, ka dalībvalsts nodrošina arī šo aizsargamo teritoriju, administrāciju, uzraudzību un to visu arī īstenot. Spānija. Šobrīd mēs redzam, ka administratīvie pasākumi pār šīs zonas aizsargāšanu šobrīd ir tikai tā kā, nu, uzsākts. Un komisija zina, ka tur kaut kas eh, tā kā notiek, bet mēs vēlētos nodrošināt, lai šī problēma tiktu arī skatāt jau Eiropas līmenī. Šobrīd mums trūkst informācijas. Līdzīgi arī citās dalībvalstīs, kuras saskars tieši šīs jautājums. Um, tas vēl viss ir neskaidrs. Bet ja šīs īpašā aizsargāmās teritorija netiks iztenota, tad mēs varēsim uzsākt pārkāpumu procedūru. Un atsevišķos reģionos, par kuriem jau runāja 2001. gadā, tātad ir pierobežu reģioni starp Portugāli un Spāniju, Madeiras un Kanāriju salas. Par tām arī runām. Bet tad, ja notiek liela kavēšanās šīs aizsardzības teritorijas īstenošanā, tad mēs kā komisija uzsāksim pārkāpumu procedūru. Pārkāpuma procedūra vēl nav beigusies, un tā šobrīd ir tiesā, tiesas process notiek. Lūk, tāda aktuālā situācija. Un lūgumrakstu komiteja un tāpat arī deputātiem ir vienmēr iespēja arī norādīt un atsaukties atsevišķās dalībvalstīs, eh, pateikt, ka šeit nu ir konkrēts atkal pārkāpums, jo viss ir nokavēts un komisija ir tomēr jau uzsākusi šo pārkāpumu procedūru. Nu jā, paldies! nu tad gan ir jāsūta vēstule no mūsu komitejas. Vesels gads jau ir nokavēts. Nav ievērotas kopienas direktīvas. Tas taču mums uzreiz ļauj ļoti pieklājīgā veidā vērsties pie reģionālās pašvaldības un Kastēlā Leon arī uzdot šos jautājumus, kāpēc viņi tomēr nav iznojušos pasākums par konkrētās aizsargāmās teritorijas izsludināšanu un komisija dara savas lietas, un mēs paralēli, protams, arī varam arī savas lietas virzīt. Un tad varam vērsties pat tiešo pie šīs attiecīgās iestādes Spanijā un pieprasīt paskaidrojums. Jā, kungs. Par e, kā kompromisu es vēlētos piedāvāt. Nu, nevis politiskās grupas ir šeit, bet tad, tad mēs varētu varbūt to pārunāt koordinātoru sanāksmē. Uh, Es domāju, ja mēs šīs lietas darām, tad mums tas jādara komitejas vārdā un jāpanāk, ka visas politiskās grupas to atbalsta. Nu labi, tā kā līdz ar to es aicinātu šo jautājumu um, atstāt atvērtu un komisijai ļaut strādāt, bet mūsu nostāju tad mēs varētu precizēt koordinātoru sanāksmē. Nu, skaidrs, es gan vairs nesaprotu, kāpēc Kāpēc kas, tas ir tik acīm redzams un viss vienkārši saprotams, kāpēc mums vajadzētu kaut ko atlikt? Es taču domāju, ka mūsu komitejā mums ir jārūpēs par to, ka mēs ievērojam Eiropas direktīvas un īpaši vidas direktīvas. Un ja komisija pasaka pati, ka ir bijusi tāda kavēšanās veselu gadu, taču šur taču ir pavisam skaidrs, te taču mēs runājam par uh, vidi un par vidas aizsardzību. Manuprāt, ka te mums jā, jārīkos tieši tāpat kā komisijai. Mums arī būtu jānosūta um, um, šeit. Jo ir skaidri pateikts, ka runa nav tikai par komiju, bet arī par citām dalībvalstīm, tā ka es nedomāju, ka mums ir jebkāds pamats šo lēmumu pieņemšanu atlikt. Tā kā mēs nosūtām vēstuli, tas jau vēl neko neatrisina, tad jau daudz nekas notiek. Es domāju, ka mēs vienkārši tā pieklājīgā veidā varētu uzrunāt arī Kastīlijas reģiona pašvaldību. Jā, kungs saka. Nu, problēma ir tāda. Es vēlētos tomēr, lai šī vēstule ir komitejas vārdā, un tas nozīmē, ka visas politiskās grupas tiktu pārstāvētas, bet nu ne visas politiskās grā, grupas šodien ir klāt, un tieši tāpēc, um, es domāju, ja mēs to drusciņu atliekam, tas neko lielu nemaina, un tieši tāpēc mums tas būtu jāatliek un jāpārunā viss tas koordinātoru sanāksmes ietvaros. Jo, ja kurš soļi, kurus mēs varam, tad būtu tādu vienotāku nostāju. Kurš vēl te tikai nav klāt, un mēs redzam, ka īstenībā ļoti maz šodien deputātu ir klāt. Nav vairs mikrofona. Pīter, jā, es jūs nesaprotu, ko jūs sakat, Alkanis kundze saka. Paskaties, sociālisti šeit, te ir vairāk deputāti, te ir kreisie, te ir zaļie. Mēs taču nevaram vienmēr blaķēt mūsu darbību, ja viena politiskā grupa nav ieradusies. Un es atbalstu šo domu par vēstules nosūtīšanu. Mēs vienkārši paši sevi nogalinām. Ja mēs tā gribam uzlikt, uzlikt savu šādus nosacījumus nākotnes darbiem. Nākamais deputāts Kašman kungs. Es piekrītu Aukens kundzei šķiet, ka mums ir uh, vairākums, kas vēlas nosūtīt šādu vēstuli. Un galu galā lūgumrakstu komiteja nekad nav kavējusies rīkoties, ja viņi uzskata, ka ir jārīkojas. Tas, kas ir jādara komisijai, tas ir komisijai pašiem jāizdara. Mēs savukārt esam parlaments un mēs esam neatkarīgi un mēs e, uzskatām, ka ir jārīkojas, tad mums ir jārīkojas. Un galu galā grupas jau ir šeit un, manuprāt, ir vairākums, tā kā lūdzu, rīkosimies. Jārs. Uh, Es biju pietiekami liels demokrāts, un es saprotu, ja jau vairākums to vēlas, tad tā arī darām. Nu ko, tad patiešām paldies, un līdz ar to Veslī nosūtīsim. mēs jau nebūtu sūtījuši, ja būtu uzskatījuši, ka tas nav mūsu kompetencija. Labi, turpinām tālāk. Η αναφορά της κυρίας Μάουρα Χίλεν Tālāk ir lūgumraksts, ko iesniegusi Hilēna Maura, īrijas valsts piederīgā, kas iebilst pret nepieņemamiem nekustamo īpašumu attīstības projektiem Almanzoras teritorijā. Lūgumraksta iesniedzēji ir šeit zālē, un es dodu Hilēns kundzei vārdu. Es uh, varu teikt, ka lūguma rakstā kopsavilkums ir maldinošs. Es iesniedzu šo lūgumu rakstu to uh, cilvēku vārdā, kuri nopirka nekustamos īpašumus Almanzors ielējā un ir kļuvuši par pilsētu uh, attīstības uh, sistēmas haosu. Uh, ir starp 2006. un 2009. gadu pieņēmtas vairākas rezolūcijas Eiropas parlamentā par šo gadījumu, bet situācija joprojām nav atrisināta. Es varētu jums stāstīt šaušalīgus stāstus par to, kādu, uh, kādā šaušalīgā situācijā, stresā un finanšu uh, situācijā atrodas daudz cilvēki. 2000. gadā Andalūzijas ombuds ir aprīkojis, ka šajā Andalūzijas pašvaldībā ir vismaz 300 tūkstoši nelegālu īpašumu, bet Spānijā ir vismaz 17. 17 mm, pašvaldības, un šeit varētu aprēķināt, ka investīcijas kopumā pārsniedz vienu um, miljārdu, ka šeit ir runa par miljārdiem eiro un vienu miljonu cilvēku. Uh, šajā gadījumā mēs uzskatām, ka šis ir uzbrukums Eiropas Savienības tiesību aktu pamatiem attiecībā uz brīvu kapitāla un personu apritu. Uh, Cilvēki ir ieinvestējuši tūkstošiem nekustamo īpašumu, viņu investīcijas ir apdraudētas, bet viņi nevar savas investīcijas atgūt vai pārdot šos īpašumus, jo šie īpašumi ir pasludināti par nelikumīgiem. Prior ģimenes gadījums ir starptautiski uh, labi zināms, bet šādu gadījumu ir ļoti daudz Spānijā. Tie bija labticīgi investori, un tagad viņiem draud risks zaudēt savas investīcijas bez jebkāda kompensācijas vai dzīvot bez ūdens un elektrības, vai arī, ka viņu īpašumi tiks nojaukti, vai arī, ka īpašumu attīstītāji parādi viņiem būs jāapmaksā, vai arī varbūt viņiem jāsaskaras ar visām šīm problēmām kopā un tas, protams, eh, neveicinās turpmākās investīcijas Spānijā. Eiropas Savienības līgums eh, nodrošina pilsoņu um, īpašuma tiesības un investīcijas. Šie uzņēmumi, kas um, ir pārdevuši nelikam, nelikumīgus īpašumus. Tāpat šeit bija juristi, kuri sniedza uh, konsultācijas un pilsoņu uzticējās šiem juristiem kā savas valsts juristiem. Eiropas Savienības tiesība akti pasargā pilsoņus pret diskrimināciju, un šeit ir runa arī par netiešo diskrimināciju. Šai gadījumā investori pārstāv valstis, kurās ir atbilstoši drošības pasākumi un reglamentācija, viņi paredz, ka šādi paši standarti ir spēkā arī Spānijā, un viņi ir šokēti, atklājot, ka tā tas nav, un līdz ar to viņi ir mm, nonākuši salīdzinoši neizdevīgā situācijā. Un mēs varam runāt par iespējamu tiešu uh, diskrimināciju. Un šeit es uh, atsaucos uz Andalūzijas uh, mājokļu attīstības ministru, kurš nesen ir uh, šos cilvēkus nosaucis par tā, nelegāliem uh, ieceļotājiem šai teritorijā. Mēs esam arī piedzīvojuši vairākus uh, Eiropas Savienības amatiesību hartas pārkāpumus šī harta attiec uz Eiropas Savienības tiesību aktu normu īstenošanu un tie tieši skara personu brīvu pārvietošanos un kapitāla apriti. Un šajā gadījumā es redzam, ka cilvēku tiesības uz uh, personas cieņu un mājokli ir ievērojami rupji pārkāptas. Godātie deputāti. Mēs esam dzirdējuši daudzus līdzjūtības apliecinājumus šajā gadījumā, bet praktiski nekas nav darīts. Mē, mums ir nepieciešama nevis jūsu līdzjūtība, bet gan tas, lai Eiropas Savienības tiesību akti būtu kaut kas vairāk nekā uh, papīrs. Mums ir nepieciešams, lai šī problēma tiktu atrisināta, jo tā mazākajā eh, sli, uh, labākajā gadījumā traucē iekšējā tirgus darbību un sliktākā gadījumā pieviļ uh, mūsu līdzpilsoņu cerības. Un uh, gribu teikt, ka Helens Praieras māja tika nojaukt 2008. gadā, un tagad viņa dzīvo garāžā. Praiers kundze. Paldies! 2002. gada jūnijā e, tika likt uz pārdošanu e, atsevišķi zemes gabali, katrs 10 tūkstoši kvadrātmetru, un visiem bija uh, būvatļaujas, un tur bija apmēram 90 mājas atradās tajā laikā. Uh, Mēs eh, izvēlējāmies zemes gabalu un eh, veicām visas formalitātes arī ar banku, lai saņemtu līdzekļus. Mūsu advokāts teica, ka um, būvnieks ir saņēmis visvajadzīgās būvatļaujas un ka ēku būvniecība uzsāksies oktobrī. 2003. gada 15. maijā ēka tika pabeigta. 22. maijā um, mēs uh, atbraucām uz Spāniju kā pastāvīgie iedzīvotāji. Mums bija visi dokumenti, ūdens, elektrība, atlikušie zemes gabali arī tika pārdot, un mēs redzējām, ka tiek uzbūvēts arvien vairāk ēku. 2004. gada 20. aprīlī eh, mēs pieprasījām būvniecības eh, atļauju, mm, lai izveidotu attiecīgo ainavu apkārt mūsu zemes gabalām. Uh, mums tika dota atļauja, bet mums netika teikts, ka ir problēma. 2006. gada mājā Veras pilsētas dome atsūtīja mums vēstuli, uh, ka De uh, Hunta ir atņēmusi mūsu licenci un mums tika dots 15 dienas, lai uh, likvidētu būvi, un viss tas tika jādara pa mūsu pašu naudu. Mēs netikām informēti nec pirms, nec arī pēc uh, notikuma, kad tika um, pieņemta šāda, uh, šāds lēmums. Mūsu Advokāts vērsās tiesā Madridē, eh, lai pārtrauktu šo nojaukšanu. Andalūzijas eh, varas iestādes negaidīja konstitucionālās tiesas eh, lēmumu. Viņi ieradās 9. janvāra agrā rītā, atslēdz ūdeni un elektrību, un mums tika dots divas stundas, lai atbrīvotu ēku. Un Viņi tajā pat laikā zināja, ka atbilstoši likumdošanai par cik notiek tiesvedība Madridē, viņiem nebija tiesība ieiet mūsu īpašumā, nedz arī nojaukt mūsu māju. Konstitucionālā tiesa pieņēma mums labvēlīgu lēmumu. Tas ir reģionālā pašvaldība nedrīkstēja um, veikt šīs uh, darbības. Viņi bija pārkāpuši Spānijas konstitūciju. Tiesneši pieņēma lēmumu, ka uh, visas uh, darbības, kas izriet no uh, Pirmās instances tiesas uh, nolēmuma uh, tiek uzskatītas uh, par uh, nelikumīgām un ir jāpārtrauc. Mēs sagaidījām, ka mūsu ēka tiks atjaunota un tiks izmaksāta kompensācija, bet tas nenotika. Mēs trīs ar pusgadus dzīvojam garāžā bez ūdens un elektrības pieslēguma. Zem. Mans vīrs ir nonācis slimnīcā un mums tiek eh, pieprasīts arī veikt psihiatrisko pārbaudi. Mēs esam gados veci pensionāri, kur nav darījuši neko sliktu un kur neko tādu nav pelnījuši. Paldies! Ευχαριστούμε πολύ. Ε, από την μεριά της Κομισιόν ο κύριος Γαβρίλια. Ε, no komisijas. Ε, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kundze, kundze, saka priek. Tātad tas ir uh, pamatiesību jautājums, īpašuma tiesību jautājums, diemžēl atbilstoši Uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 51. panta pirmajām punktām uh, šādi šīs hartas noteikumi attiecās Savienības iestādēm un struktūrām, ievērot subsidiartāts principu un uz dalībvalstīm tie attiecās tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību akts attiecībā uz īpašumu tiesību jautājumiem Spānijā. Eiropas komisija var iejaukties tikai tad, ja jautājums, ka Savienības tiesību aktu īstenošana. Šobrīd šāda saikna nav atrasta. Protams, tas nenozīmē, ka uh, lūgumraksta autori nevar uh, griezties uh, citur. Viņi var vērsties Strāsbūrā pēc tam, kad ir izmantoti visi citi līdzekļi. Paldies! Tad var griezties Strasbūrā cilvēktiesību tiesā, lai aizstāvētu savas cilvēktiesības. Paldies! Thank you, Chair. Andrēsens kundze. Paldies! Mēs esam saņēmuši jau uh, vairākus lūgumrakstus uh, no šiem pašiem lūgumrakstu autoriem par vienu un to pašu jautājumu. Es šo jautājumu pārunāju ar Spānijas premjerministru divas reizes pagājušajā gadā, kurš atbildēja, ka Spānija lik rīkojas likumīgi. Vai tā ir likumīga rīcība? Es neakceptēju komisijas pausto argumentāciju. Šie cilvēki ir cietuši jau ilgi un ir laiks rīkoties. Es aicinu šo komiteju pieņemt rezolūciju, kurā tiek pieprasīts, lai Eiropas Savienības finansējums šādiem reģioniem, kur notiek šādi likuma pārkāpumi, tiktu iesaldēts nekavējoties, kamēr netiek atrasts risinājums šiem cilvēkiem. Un ja tas nenotiks, tad es vērsīšos pie Britu premjerministra, lai uh, viņš uh, i, apstādina iemaksas Eiropas Savienības budžetā no Lielbritānijas puses. Spānija zaudē vienu no saviem pamatbiznesiem - turismu laikā, kad tā piedzīvo smagu krīzi. Diemžēl Spānijas varas iestādes un Eiropas Savienība nesaprot šo problēmu un nerisina tās cēloņus. Situācija, kas skāra šos cilvēkus, ir nepieņēmama. Un mums, kas esam šo cilvēku pārstāvi, ir jārīkojas. Paldies! Ο κύριος... Uh, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Helmer kungs. Tas, ko mēs dzirdējām no otrā lūgumraksta autors, ir viens no aizkustinošākajiem stāstiem, ko esmu dzirdējis šajā komitejā, un es gribētu paust savu personisko līdzjūtību. Es domāju, tas ir šausmīgi redzēt, kā jūsu ēka un dzīves uzkrājumi tiek vienkārši sagrauti. Priekšsēdētājs kundze, mēs atkal un atkal un atkal runājam par vienu un to pašu jautājumu, un es esmu ļoti, ļoti dusmīgs, ka mēs runājam par Eiropu, kas balstīta uz tiesiskumu, uz pamatvērtībām, un šeit mēs redzam, ka tiesiskums tiek pilnībā noslaucīts pagrīdē, un komisija saka, ka mēs neko nevaram darīt. Kāda jēga pamatiesību hartai, ja mēs nevaram to piesaukt un piemērot tad, kad tas ir nepieciešams? Un kā ar ANO universālo cilvēktiesību deklarāciju? Varbūt to var izmantot, varbūt var izmantot Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Mēs balstamies uz brīvu sabiedrību un brīvu tirgu, kas savukārt ir atkarīgi no tiesiskuma. Tiesiskums Spānijā tiek ignorēts. Viņi uzvedas kā bandīti, nevis kā pieklājīgi cilvēki. Tas ir šokējoši un rada sašutumu. Netiek ievērotas īpašumtiesības un līgumi. Un šajā gadījumā ir pārkāptas abas šīs lietas, un mēs redzam situāciju, kad lūgumrakstu autoru īpašumu, un ne tikai viņu īpašumu, bet, kā mēs zinām, simtiem, simtiem citu Eiropas pilsoņu, kas ir arī Lielbritānijas pilsoņi un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, arī Spānijas pilsoņi, tie, īpašuma tiesības tikušas ignorētas, līgumi netiek pildīti, un Spānija piemēro lēmums ar atpakaļējošu datumu, lai iepriekš noslēgtie līgumi, kas ir noslēgti labticīgiem līgumslēdzējiem, tiek pārkāpti, un tas nav pieļaujami, un mums jāpieprasa, lai komisija rīkojas. Un es personiski gribētu piekrist manai kolēģei Andriasen kundzei, ka mums ir jādara, jādara kaut kas taustāms konkrēts un ir jāpieprasa, lai mēs apturētu Eiropas finansējumu šādām teritorijām. Es domāju, tas ir ļoti prātīgi un arī es to atbalstu. Un es ļoti ceru, ka komiteja mani arī atbalstīs. Paldies. Kirja Kašman. Thank you, Madam Chairman. Kašman kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu bijis iesaistīts šajā lietā jau kopš 2004. gada. Es gribētu pateikties Helēnai Mārskundzei par stāstījumu. Gribētu uh, pateikties par to, ka šie cilvēki ieradušies pie mums. Mēs ar šo jautājumu jau astoņus gadus ņemamies, un parlamenta pozīcija ir bijusi visai nepārprotama. Tas ir viss, kas notiek saistībā ar nelikumībām šajā pilsētā attīstībā ir pilnībā nepieņēmām. Es piekrītu Andrēs kundzē un Helmār kungam, ka Mēs jau esam nobalsojuši par eh, finansējumu apstādināšanu 2009. gadā Auknen rezolūcijā. Kāpēc Uh, atkārtot to, ko mēs esam izdarījuši. Svarīgi ir, lai taisnīgums vienreiz tiktu iedibināts. Un, jā, ir jau taisnība, ka, ja harta attiec tikai uz Eiropas Savienības likumdošanas un direktīvu piemērošanu, tad es gribētu teikt tā, Ja būtu Eiropas Savienības likuma un direktīvas par īpašumu tiesībām un adekvātu kompensāciju, tad tas tiktu atrisināts jau 2004. gadā, kad mēs pieņēmām pirmo ziņojumu. Es nerunāju distancējoties, nē, es esmu apmeklējis Alvoksu, esmu apmeklējis šo reģionu trīs reizes un es redzu tur cilvēku personisko traģēdiju. Tur ir cilvēki no visas Eiropas Savienības. Tie, kur saka, ka tas ir Britu jautājums, viņiem nav taisnība. Tas ir Eiropas jautājums. Tie ir cilvēki, kuri izmantoja savu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā un tiesības dzīvot un uzturēties, strādāt, uh, mācīties jebkurā Eiropas Savienības dalība valstī. Jā, atsevišķos jautājumos komisijā ir taisnība. Tiek izmantota Eiropas cilvēktiesību konvencija, kura ir jāparaksta vi, Eiropa, visām Eiropas Savienības kandidātu valstīm, pirms tās tiek uzņemts Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka Spānijas valdības rīcība neatbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Prot, tajā pat laikā tiek liekta pieeja tiesām. Vai tas būtu vietējais vai reģionālais līmenis, vai tas būtu atbilstoši plānām, vai kā citādi, ja vietējās var neizpilda savu pienākumu, tad tā ir viņa atbildība. Šajā gadījumā mēs runājam par sešiem zemes gabaliem, katrs no tiem ir desmit tūkstoši kvadrātmetri. Un ja jūs nezinat, kas tiek būvēts uz jūsu zemes, tad jūs nevarat realizēt savu pienākumu, tas ir rūpēties par vidi un kopējo teritoriju, kur jūs pārstāvat. Akam ziņojumā tiek aicināts veikt dažādus pasākums. Viens ir izveidot uh, īpašu tiesu, tribunālu, lai mēs kopā ar ministriem un reģionālajiem ministriem, jo te iet runa par reģionālo autonomiju Spānijā, kas eh, apgrūtina šī jautājuma risināšanu. Mums parlamentā mēs varam eh, vainu risināt to plenārsesijā ar rezolūciju vai arī tagad rīkoties. Mums vajadzētu aicināt Spānijas reģionālos ministrus un nacionālos ministrus, izveidot komisiju, izmeklēšanas komisiju, lai cilvēki varētu saņemt kompensācija, ja cilvēki ir likumīgi, un šeit pasvītroju šo vārdu, likumīgi, nu, iegādājušies šo īpašumu, izmantojot Spānijas plānošanas sistēmu, izmantojot Spānijas likumdošanu. Un ja viņi ir saņēmuši likumīgas atļaujas būvēt un uzturēties tur, tad ir jāievēro viņa tiesības. Tomēr man ir jāatzīst, ka mēs tuvojamies vēlēšanām Spānijā un būs daudz solījumu. Bet es gribētu, lai tiktu izveidot šāda izmeklēšanas komisija, un lai tam piekrīt mūsu Spānijas kolēģi šeit, kā arī Spānijas parlaments, pirms mēs sākam šo pirmsvēlēšanu periodu. Es personiski sekošu šim jautājumam. Man tika teikts, ka Andalūzijas valdība skata šo jautājumu, lai legalizētu nelikumīgās būves. Es nezinu, kas tas būs, bet Eiropas parlamentam ir jāizdara spiediens, lai šie solījumi, kas tiek doti grūtos laikos, tiek arī pildīti pēc vēlēšanām. Un visbeidzot, man ir liels prieks, ka visas politiskās partijas ir iesaistītas šajā jautājumā. Dažas arī tās, kas netic Eiropas Savienībai. Es domāju, ka vienīgais veids, kā atrisināt šo jautājumu, ir piesaistot Eiropas Savienības līmeni, Eiropas komisiju, un nākamreiz, kad es tikšos ar Barozo kungu, es vaicāšu, ko viņš kopā ar citiem komisāriem ārpus viņu kompetences var darīt, lai izdarītu spiedienu uz Spāniju. Jo vajadzētu atcerēties, ka tie, kuri aicina rīkoties, aizrādīs komisijai, ja tā eh, rīkosies ārpus savu pilnvaru robežām, bet mums vajadzētu pilnībā atteikties no partiju politikas un vajadzētu objektīvi raudzīties uz šo jautājumu. Un te ir desmitiem tūkstošu lūgumu rakstītāju. Paldies! Paldies, Aukens kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties lūgumraksta autoriem, kuri atkal un atkal ir ieradušies pie mums ar vienu to pašu lūgumu, kas tiešām ir aizkustinošs, un es pilnībā piekrītu Kašman kungām, gribētu vēl piebilst. Vispirms par komisijas atbildi. Tā ir standarta atbilde, un viņi saka, jā, ej, e, vērsieties cilvēku tiesību tiesā Strasbūrā, bet jūs zinat, ka tas prasīs gadu desmitus. jo tas patiešām ir pilnīgi bezcerīgi. Tāpat ir jāatgādina komisijai, ka lielākais vairums parlamentā balsoja par manu ziņojumu. Tas nozīmē, ka parlaments uzskata, ka mēs varam šāds jautājums risināt un mums tas ir jādara. Komisijai ir jāatzīst, ka pat ja mēs nepiemērojam hartu. Labi, ja mēs nevaram to lietot, tad mēs, mm, tas nenozīmē, ka mēs nevaram piesaukt šeit vispār cilvēktiesības. Eiropas Savienības darbības līguma otrajā pantā ir minētas pamatvērtības. Un ja mēs šīs pamatvērtības nevaram piesaukt un izmantot, tad mēs vispār varam slēgt šo parlamentu un iet mājās. Nu, ko tad mēs varam darīt, ja mēs nevaram izmantot tās vērtības, kas ir minētas Lisabonas uh, līguma pašā, pašos pirmajos pantos? Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka mēs nolēmām organizēt uh, uzklausīšanu par to, kā mēs rīkojamies ar cilvēktiesībām, jo jāsaka, ka šīs atbildes no komisijas tiešām ir kaitinošas, kad viņi saka, ka tas mūs neskār. Nē, tas skar gan jūs, gan mūs. Protams, mēs varam pateikt arī da, paņemt dažas rekomendācijas no mana ziņojuma un varētu atgādināt varbūt, kas notika ar budžetu 2009. gada rudenī pēc vēlēšanām. Mūs apmuļķoja budžetu komitejā jo tur bija skaidrs eh, grozījums, ka un gāja runa par Valensiju, bet to varētu attiecināt arī uz citām vietām. Tas ir, ja nebūs situācijas uzlabošanās, tad mēs varam apturēt finansējumu, kamēr situācija uzlabojas. Un šis grozījums tika izkrāpts, ja tā varētu teikt. Es domāju, ka mēs varētu šogad tiešām rūpīgāk sekot situācijai. Es pat zinu, kur ir vainīgi pie tā, ka šis grozījums tika izmānīts ārā no ziņojuma. Es zinu, kur ir tie gangsteri. Es zinu, kā to izdarīt. Mums ir budžeta pozīcija tiesības sārgām. Es nezinu, kā to varētu konkrētāk izdarīt, bet ja mēs kā komiteja pieprasīsim grozījumu budžetā, jo katrā ziņā situācija ir nepieņēmama. Es gribētu teikt, ka lielākā daļa lūgumrakstu autori par šo situāciju ir spāņi. Tie nav tikai turisti no citām Eiropas valstīm. Un lielākā daļa no lūgumrakstu autoriem, kas tika pieminēti manā ziņojumā, bija Spānijas valsts piedarīgie. Bet jāsaka, ka šeit ir viena kopīga lieta. tas ir, ka tika aicināts Spānijas tiesu sistēma atbildēt uz šo jautājumu. Man kādreiz likās, jā, kāpēc ne, nevērsties tiesā, un cilvēki dusmojās, kad es viņiem teicu, griezieties tiesā, un es saprotu, kāpēc, jo tas ir pilnīgi bezcerīgi griezties Spānijas tiesā. Tiesas ir pārāk noslogotas un izmaksas ir milzīgas. Un arī tad, ja tiek pieņemts jums labvēlīgs lēmums, tad, ja otra puse ir bagātāka, viņi var iesniegt, pārsūdzēt to bezgalīgi daudz reižu. Un viss. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir jāskat šis jautājums šeit. Lai aizstāvētu uh, parasto cilvēku pamatiesības, un domāju, tā ir viena no pamatiesībām - tiesības uz mājokli. Jautājums? Jā, paldies, saka Jārs. Paldies visiem arī cilvēkiem, kas mums iepazīstināja šo jautājumu. mēs varētu tiešām arī skatīties. Ir apbrīnām jūs, kas esat fiziski un tiešām savu miesu un to visu pārdzīvojuši. Un tagad cīnīties arī par citām un citu tiesībām. Mēs redzam, ka jūs tiešām piedzīvojat, ka jūsu dzīves viss krājums un viss, ko jūs esat veidojuši, tiek sagrauts. Ja kaut kas tāds notiek, tad mums jāskatās, kā, nu, protams, it kā tiešā veidā mums nav tiešas. Uh, iejaukšanās iespējas kaut kādā tieslietās, jo ka mēs, kā Eiropas Savienība, m, mm, protams, nepārstām sevi paši. Tas nav vienkārši tā, ka mēs te darbotos savā veidā, bet mēs esam ekonomiskā un tiesiskā un arī vērtību kopiena. Un tieši tāpēc mums uz to būtu vairāk jāuzsver. Jautājums, protams, ir, ko mēs vispār varam darīt. Nu, es uzskatu, ka šobrīd jāskatās, lai Eiropas Savienība uh, nodrošināt nevis tikai ekonomisko brīvību kustību, kas nozīmē vienotiekšo tirgu un brīvu arī darbņēmēju kustību un brīvu uz uh, cits uh, kapitāla kustību un tālāk, bet mēs gribam, lai ievērots arī pilsoņu tiesības. Un tas mazākais, ko mēs varam panākt, manuprāt, ir nodrošināt arī privāta īpašuma tiesību ievērošanu un arī šī privāta īpašuma um, pārvietošanas brīvību. Un, manuprāt, tas ir būtiski, vai nu mēs runājam šeit par Spāniju vai Vāciju. Tas nav tik svarīgi. Svarīgākais ir Eiropas iedzīvotājs, Eiropas iedzīvotājs savienībā, ka viņam ir jānodrošina šāda vispārēja paļaujība, jebkurā vietā, kur viņš Eiropā nolēma dzīvot, ka tas viss notiek tomēr arī e, tieskās paļaujības ietvarā, un viņa īpašums ir aizsargāts. Es jau vairākas reizes esmu to norādījis. Ir e, daudz tādas lietas, kur valsts dažādu iemeslu dēļ arī, protams, um, atņem uh, īpašumu, bet tad attiecīgi maksā kompensācijas. Un tāpēc kompensācijas un pamatotas kompensācijas ir viens no galvenajiem uh, arī, protams, bremzes faktoriem valstī, lai tā viegliprātīgi nerīkotos un vienkārši neatsevinātu personu īpašumus. Tas pirmkārt jau ir pretrunāt cilvēktiesībām un vispār valsts principiem. Uh, Tātad, ko mēs varam darīt bez tā, ka mēs, protams, šo lūgumrakstu atstājam atvērtu? Īpaši, tātad, pirmkārt, tas vispār neapšaubām, ja tik no nenormālā kārtā tiek pārkāpt cilvēku e, intereses un tiesības. Tālāk, manuprāt, mums jārīko liela uzklausīšana, kur mēs runājam par pamat tiesību hartu, uh, Mēs jau, protams, esam saņēmuši atbal, atbildi arī no juridiskā dienesta, kas mums varbūt nepatīk, bet nu, mums ir iespējams jāuzklaus citi juridiski konsultanti, kas varētu arī pārstāvēt citu viedokli. Uzskatu, ka šis jautājums ir jāiekļauj arī daudz tādā plašākā uzklausīšanā, jo, kā es to izprotu, šis jau jautājums ir par, tas ir politiski skatoties pirmkārt. Mēs nevaram vienkārši to atstāt. Tas nav pieļaujams, ka tas tā notiek. Tāpēc par to, ko es tādu eh, saku, nu, mums tas viss ir jāizvērtē kopīgi. Un mums viss tas ir jāizmanto un jāizvērtē. Mēs negribam, lai šī, protams, prasība iesniedzējiem būtu tikai cerības, bet ka mums būtu reāls risinājums. Tas jau ir ievilkusies milzīgi. Cik gadus jau velk šī problēma? Galu galā, protams, tas ir dalībvalstu lieta, un tās bieži vien dalībvalsts, kas nav interesēti šādā jautājuma atrisināšanā. Bieži vien šīs lietas mēs tagad varētu darot arī skatīt vispār Eiropas kontekstā, un tāpēc koordinātoru sanāksmē tas būtu jāizskata. Un vēlreiz mēs varētu visu mierīgi izrunāt. Un tad kopā ar mūsu kolēģiem, un es gribēju teikt no draudzīgajām komitejām, gandrīz vai pateicu, bet, nu, tad, tad mēs ar kolēģiem varētu šos jautājumus arī pārunāt. Mēs jau šos jautājumus esam vairākas reizes cilājuši, un tagad, nu, mēs skatām, tik skaidri tiesību pārkāpumi un dalība valsts neko nedara un varbūt arī no saviem budžeta apsvērumiem negrib rīkoties, nu mums tomēr ir jā, jāpanāk, ka šīs lietas tiek sakārtotas. Un es negribētu vienkārši atstāt visu to tā gaisā, jo es to redzu, ka te ir pirmkārt runa par pilsoņu tiesībām uz īpašumu, jebkurā dalībvalstī. Vienalga, kurā valstī. Un vakariņā mums bija citi piemēri no īrijas, līdzīgā līmenī, kur arī tiek izdalīts būvatļaus, un tas ir tāds uh, reģions, kas ir bieži vien pārplūst, aplūst, un beigās viņ, viņam pasaka, nu jā, nepaveicās, redz, kā nelaimējās, nopirkāt sliktu zemes gabalu, nu pašvainīgi. Nu, tas Eiropas Savienībā nav pieļaujams, mums jānodrošina, ka mēs aizsargājam un nodrošinām tiesību ievērošanu. Un šis gadījums ir klājuši pārkāpums. Paldies! Aiet, kungs, tālāk. Jā, paldies! Es vēlētos tiešām no savas puses arī pateikties un uh, apliecināt prasību iesniedzējiem, kas jums ārkārtīgi lielu izpratni un solidāri skatos uz jūsu prasībām. Un es esmu arī prasību iesniedzējiem runājis šodien, un vēlreiz vēlētos arī atgādināt jums kādu jautājumu. E, padomu jau šo tām izvirzīja arī 2010. gadā janvārī, un mums ir skaidrs jūsu sāp un jūsu jautājums, un ir jāsaprot, ka līdšanējā kārtība iestādes nav strādājuši apzinīgi, un jūs esat kļuvuši par šīs slikts administrācijas upuriem. Mēs runājam par 30 dažādu veidā pašvaldībām šajā provincē. Un daudzie pilsoņi, tātad gan ārvalstnieki, gan arī paši spāņi, darbojas labticīgi, uzskatot, ka viņi saņem būvatļauju, kas e, ir e, likumīga un ievērots visas normas. Norādot, ka arī, protams, ir lietas sakārtotas, gan arī reģionāla līmenī, gan pašvaldību līmenī, un jūs vienkārši esat kļuvuši par cietušajiem. Bet jūs jau neesat vienīgie, un uh, Jūs taču nevarat pārbaudīt katru administrācijas pieņemto lēmumu. Jūs vienkārši labticīgi viņiem sekojat. Un, diemžēl, tādas nebija. Nebija ievērots visas procedūras, nebija legāls. Un teikt, to 2607 dažāda veida ēkas, kas ir uzceltas uz neatļautās vietās, Un tāpēc šīs ēkas, nu, tas kaut kādā veidā būtu jāskārto. Tas būtu jāpadara legāls tomēr. Un tāpēc Eiropas Savienība un jūsu kā cietušie esat vienkārši nepareizas darbības tādu cietušiem. Ja kāda administrācija iestādes nepareizi nestrādā, nu, tas tiešām nožēlojami bet Eiropas saimnība mums ir jānodrošina viena tiesība ievērošana un arī vērtība ievērošana. Ja jau kāda persona saņem arī atļauju kādā valstī, tad viņš arī uz to paļaujas. Un ir pārliecināts, ka tiek ievērotas tiesības. Persona taču nevar pārliecināties, vai iestādē rīkosies saskaņā ar likumu. Un tā kā te ir jautājums par cilvēktiesībām, par tiesībām uz dzīves vietu un tiesībām uz brīvā laika pavadīšanu, kā arī īpašumu uh, saglabāšanu, īpašumu, kas tiek uzkrājumi, kas tiek ieguldīti būvā, būvē. Uh, nu, tas viss ir jāizsap, jāizsver vēlreiz, un katrā ziņā šajā brīdī ir arī mums jāveido šāda publiska uzklausīšana, lai šāda atsevišķu iestāžu nolaidība neradītu papildus sekas un cietušos. Paldies! Busutilkungs, es aicinātu jūs tomēr un viss cits īsāk un kodolīgāk izteikties, jo laiks aizsrit pavisam strauji. Nepaldies priekšsēdētāji! Un uh, Es vēlos arī mm, atgādināt visu to, ko teica arī e, lūgumrakstu iesniedzēju, un es arī jums izsaku savu solidaritāti. Vienlaikus mēs tomēr gribam norādīt, ja komisija uzskata, ka nav Eiropas tiesību pārkāpums, tad ir bezcerīgi tur darboties, jo mums nebūs nekā tiesko līdzekļu. Komisijas pārstāvis savā skaidrojumā ļoti precīzi norādīja, viņš atsacās uz cilvēktiesību uh, un hartu, un norādot, ka šajā gadījumā tā nav piemērojama. Bet vienlaikus tomēr ir brīvā kapitāla kustība. Tas ir kaut cita pamatiesība, kas ir Eiropas Savienībā spēkā, un to arī pats norādīja cietušais. Un, ja jūs vēlaties iegādāties īpašumu Eiropas Savienības teritorijā un jums to lietas, tad tas skaidrs brīvā kapitāla kustības uh, ierobežojums. Uh, un savukārt jūs to izdarat, un um, valsts jūs atkal māju novā, nojauc, tad sanāk, ka nav pārkāpums. Es domāju, ka komisijai tieši jāizmeklē šī lieta. Vai ir vai nav brīvā, uh, brīvā kapitāla kustības principa pārkāpums. Jo, ja ēka tiek nojaukta, iespējams, ka tiesa uzskatīts, ka tas nav tieši šajā gadījumā um, pārkāpums uh, kā ēkas īpašumam, uh, īpašniekam un to tiesību pārkāpums, bet iespējams, ka tas atturēs cits Eiropas iedzīvotājs iegādāties īpašumu Spānijā, un tas uzreiz nozīmētu arī konkrētu brīvā kapitāla plūsmas jau kustības pārkāpumu. Tāpēc es arī aicinātu komisiju pateikt, vai Eiropas kopienu tiesa šo lietu izskata arī no brīvā kapitāla kustības uh, lietas, un vai šis jautājums ir izskatīts tādā gaismā. Uh, Un ja ne, tad varbūt komisijai vajadzētu tomēr šādu lietu ierosināt tiesā, ņemot vērā, ka ir skaidrs strīds arī par to, vai ir vai nav pārkāpt šī pamatbrīvība. Es aicinātu komisiju izskatīt šo jautājumu un atbildēt to. Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī esmu, es eh, veicu šeit mūsu lūgumrakstu iesniedzējus un es jums arī saku līdzjūtību un katrā ziņā arī apliecinu savu solidaritāti. Pirmais komentārs ir par to, ka daudzi deputāti jau ļoti nopietni strādājuši pie šī jautājuma, un īpaši Kašmens kungs un arī e, citi kolēģi, un paldies viņiem par visu, un es esmu viņiem sekojis viņu darbām, un mēs redzam, ka nozīmīgs darbs ir veikts šajā jautājumā. Jautājums, ko mēs varam darīt tālāk? Un nu, ir ļoti nozīmīgi šajā komitejā, ka mēs ļoti godīgi attiecamies pret mūsu iedzīvotājiem, un mēs viņiem nepiedāvāsim to, uh, ko mēs zinām, kas ir neiespējami. Mēs varam runāt par īpašām tiesībām, kas nav iekļautas pamatiesību hartā, un tās nav iekļauts, un tagad vairāk runā par to, ka vajadzētu iekļaut. Īpašīm uh, mēs nemaz to neatbild, neatbild, neatbalstītu. Tāpēc mums godīgi jāpasaka, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Vairāk jautājumu izvirzīt. Viens no tiem bija par brīvo kapitāla kustību. Iespējams, ka tas ir viens no līdzekļiem. Tāpat Haukens kundze runāja par budžeta grozījumiem, kurus varētu ierosināt šī komiteja, un iespējams, ka mēs varētu panākt zināmu rezultātu tur. Mēs to varētu atbalstīt. Bet vēl vairāk. Mums jābūt gataviem pateikt to, ka mēs esam gatavi darīt visu, lai mūsu arī grupas atbalsta šos grozījumus, ja tie galu galā tiek pieņemti. Kašmerkungs runā par tiesu, kas varētu pavērt zināmas iespējas, bet tas mums ir jānogaida. Un tad vēl viena lieta. Mums bija īrijā lieta par um, plānošanas atļaujām, un mums ir īpašas tiesības, un un šī klauzula nosaka zināmas ierobežojumus konkrētām personām. Tātad tiek izšķirt, piešķirta plānošanas atļauja un ļauj personu uzturēties 5-6 gadus konkrētajā ēkā. Tātad komisija apšaubīja un pieprasīja īrijas valdībai skaidrot eh, šādas tiesības. Tātad, un viņi to balstīja uz uzņēmējdarbības principu brīvību, tātad veikt uzņēmējdarbību. Ja persona vēlas, protams, izmantot šo savu ēku uzņēmējdarbībai, tad tur veidos skaidrs konflikts. Un tas, ko komisija pieprasīja, lai īrija maina savu likumdošanu, un lielākā daļa arī tas mainījās. Es nezinu, vai tur ir precīzi tas pats gadījums, bet varbūt kaut kāds pavadiens, ko mēs varētu izmantot. Tas vienkārši man atgādina vienu citu lūgumu rakstu. Un te arī viss. Un es interesētu, ko komisija par to domā. Paldies. Čečester. Paldies priekšsādātājiem. Man liekas, ka atbildīgo iestāžu ausis Spānijā tagad jau ir, nu, kā saka, no kauna sarkanas kauns par to, ka tā situācija tik ilgi jau ievilkusies. Manuprāt, te ir un netik daudz par demokrātiju, bet vai tiesību ievērošanu, bet par totalitāras valsts īstenošanu. Un tas ir pārsteidzoši, ka kaut kas tāds var notikt Eiropas Savienībā. Šī situācija ir ārkārtīgi tāda, nu, bezpalīdzības sajūta radoša. Un Tas pat nav salīdzams ar to, ko vēl izcieš uh, lūgumraksta autori. Un nav pat izrēģi īsti, ka tas varētu attīs, atrisināties. Tāpēc atbalstu Aukens kundzi, kas ļoti nopietni visu jautājumu strādājas. Un es domāju, ka mums kā komitējai ir ļoti noteikti izlēmīgi jārīkojas. Ja tiešām, tad mums jāapsaka, ka mums jāturpina šis darbs. Man ir radusies tāda jauna doma. Sanāk, ka Spānija ļoti daudz jauni, tukši, neizmantot nām īpašumi, kas izriet tieši no krīzes. Un tad jocīgi šķiet, kāpēc tad Spānija um, nojauc ēkas, kurās dzīvo cilvēki, savukārt tukšās ēkas, kurās neviens nedzīvo, paliek. Tur nav nekāds loģikas. Tālāk, manuprāt, Nav pārsteigums, ka Gibraltārs iedzīvotāji vai lielākais vairums no tiem, un es arī pārstāvu viņus parlamentā, nav nekāds vēlēšanās kaut kādā veidā arī e, reaģēt uz Spānijas teritoriālām prasībām. Pirmkārt, Spānijai ir jāsakārto savas lietas, Viņiem ir jāizdzēr šis kalna traips uz sava, uh, savu darbu. Nākamā runātā. Jā, paldies priekšsādātā. Tas ir Andersen kundze. Andrēsen kundze. Mēs runājam par līdzekļiem un to kompensāciju gadījumā, ja šī situācija netiks atrisināt līdz šim, viņa nav atrisināt, un tāpēc aicināt rīkoties tagad. Tagad mums ir jāpieprasa, lai mēs tagad bloķējam līdzekļus. Aukens kundze aicināja, lai mēs balsotu par šo plenārsesijā, bet tas nebija vienprātīgs balsojums. Un ir tā, ka daudzi, vai iespējams pat vairākums no Spānijas deputātiem, atturējās vai balsoja pret. Un tas ir ļoti būtisks jautājums. Un tas runā par to, kā varam izveidot šādu komisiju, vai to var vai nevar izdarīt, par ko runā Kašmekungs. Savukārt, ja iedzīvotāju pārstāvji jo īstenībā jau arī Spānijas iedzīvotāji cieši no šādas pašas situācijas. Viņi nav gatavi atbalstīt šādu ziņojumu, ko sagatavojas Alkainas kundze. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti ticēt un domāt, ka būs kaut kāda veida iespēja izveidot šādu īpašu komisiju. Nu, protams, šis pirmkārt ir politisks jautājums, jo tas it kā apdraud Eiropas kohēziju vienu gabalenību. Īsnībā tad tas ir kārtējs trieciens un cilvēku uzticībai Eiropas iestādēm. Par to, vai vispār šāda savienība ir iespējama. Šķiet, ka Bostutilkungs ir uzzinā, uzdevis precīzus jautājumus komisijai. Vai jūs esat gatavi atbildēt tos? Un Kašmerkungs vēl pirms tam. Jā, paldies priekšsādātāji. Tieši tāpēc arī ierosina Alkanas kundzes ziņojumu izskatīt, jo ir skaidrs, ka Alkanas kundzes ziņojums tieši pieprasīs veidot šādu komisiju, komiteju, un tā arī mēģina atzīt arī Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu Strasbūrā, un, manuprāt, ir arī vēl atsevišķa uh, Lielbritānijas uzņēmums, kas apkopo kā kolektīvo prasību. Un tad jārisina jautājums par kompensācijām un 28. savukārt runā par budžeta iespējām. 34, līdzīgi kā komisija to saka, norāda, ka mm, direktīva nosaka, ka visām dalībvalstīm jāparedz konkrēti līdzekļi, kā var nodrošināt uh, juridisko uh, pārskatīšanu un līdzekļu piešķiršanu visām personām, kas ir bijušas cietušies, un paredzēt zināmas sekcijas, kas varētu, sankcijas, kas varētu novērst šādu praksi. Es aicinātu jūs komentāru, uh, ja ne uzreiz, tad kaut kādā brīdī tomēr pateikt, ka skaidri te parādās, ka nav ievērots Eiropas tiesības, un līdz ar to ir jārīkojas Eiropas kopienu tiesā. Tātad es gribētu visiem norādīt, viss, kas balso par Augens ziņojumu, tad vienkārši tā mums ir pārliecināsimies par to, ka mēs to īstenojam. Pavisam vienkārši. Paldies! Jā, pavisam īsi man jautājums par arī šo uzņēmē darbības tiesību, veikt tiesībām veikt uzņēmē darbību. Tas bija jautājums kam? Komisijai? Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Kašman kungs ļoti pamatoti atgādināja tiesību principus, kas varētu būt piemērot šai gadījumā. Viens svarīgs princips ir taisnīga kompensācija kādam, kuram tiek atsavināts īpašums, un ja to dara dalība valsts likumīgā kontekstā, ja šādu lēmumu ir pieņēmusi valsts. Un to Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesa jau ļoti sen īsteno šādu pieeju un arī dalību valstu tiesas. Bet šeit ir tāds principiāls jautājums šai gadījumā. Ja mēs tā Uh, juridiski analizētu. Ja šāda pamatiesību harta nepastāvētu, tad juridiskā situācija nemainītos, jo šīs hartas 51. Uh, panta pirmais punkts, kas ierobežo Eiropas Savienības uh, kompetenci Eiropas tiesību īstenošanā, nav nekāds jaun ievedums. Patiesībā šāds no šāda norma ir spēkā jau kopš 60. gadiem, kad par šādu hartu neviens nedomāja, ka tā nepastāvēja. Šādu principu noteica Eiropas tiesa Luksemburgā, ka ir Eiropas Savienību tiesības, eh, bet eh, ka šī kompetence attiecas tikai uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un Tālāk par brīvu kapitāla apriti un uh, brīvību veikt uzņēmēju darbību. Es neesmu speciālists šai jomā, bet tomēr, cik man zināms, uh, attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, es nezinu, kādi varētu būt šķēršļi šeit radīti kapitāla apritē. Es gribu teikt, ka neesmu speciālists, tas Šis jautājums eh, komisijai ir jāizvērtē, ja šeit tiek saskatīti kādi šķēršļi kapitāla brīvai apritei vai uzņēmē darbības veikšanai. Eh, varbūt, ka kaut kas tiks konstatēts, bet es tādu šeit nesaskatu. Paldies. Vai mēs varētu varbūt komisija sniegt rakstveidā uh, izsvērtu atbildi par šiem diviem jautājumiem, jo tas var mainīt uh, situāciju. Vēl bija trešais punkts, ko Marijana Harkina teica par uzņēmēju darbības veikšanas brīvību, komercpraksti un kapitāla apriti. Uh, Jā, tātad mēs lūdzam komisijai atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, kas šodien izskanēja. Aukenskundz, lūdzu. Komisija vienmēr atbild tā pastāvīgi un uzticami, tā nav mūsu kompetence Arī jaunajā līgumā ir otrais pants, kas ir saistīts arī ar septīto pantu, kur ir vairāki līmeņi un var uh, šeit ir runa par uh, jautājumu risināšanu, bet es domāju, ka mēs vēl tomēr kaut ko varam darīt, un Kašman kungam bija taisnība, ka mums vēl ir citas iespējas, un es neait, nejautāt komisijai uh, šo jautājumu, vai mēs kaut ko varam darīt. Es gribu teikt, mums ir jā, nopietni jāpieiet šai lietai un jādomā, ka, ko mēs varam darīt, un mums ir jārīkojas šai jautājumā. Viena varbūtība būtu tāda uzdot mutvārdu jautājumu ar debatēm, šajā jautājumā par to, ko komisija ir darījusi īstenojot Aukenus 2009. gada ziņojuma ieteikumu. Šeit būtu runa par negodīgu komerci praksi un par vēl diviem citiem jautājumiem, bet es domāju, ka risinājumi jau ir ierakstīti Aukena ziņojumā, mums nekas no jauna nav jāizgudro. Varbūt mums vajadzētu iesniegt mutvārdu jautājumu komisijai ar debatēm un varbūt nevajag jaunu rezolūciju gatavot. Jā, es gribētu atbalstīt šo pēdējo ierosinājumu, par to mēs arī runājām koordinātoru sanāksmē. Es vēl toreiz nebiju Eiropas parlamenta deputāts. Eh, Š, toreiz bija runa par eh, Spānijas piekrasts aizsardzību un atbilstošiem likumiem. Tagad ir runa par patērētāju tiesību aizsardzību. Atbalstu šo ierosinājumu par mut vārdu jautājumu, un es domāju, ka uh, koordinātoru sanāksmē mums ir arī jāapspriež eh, tā vēstule, ko mēs varētu nosūtīt. Un Majerkungs eh, šeit ir divas pašvaldības iesaistīts, divi pā, pašvaldības līmeņi. Ir pašvaldība, kas izsniedza būvatļauju, un pēc tam Andalūzijas reģionālā pašvaldība, kas uh, pasludināja šīs atļaujas par nelikumīgām. Un šis jautājums mums noteikti būtu jāizskata koordinātoru sanāksmē. Uzklausot komisijas teikto par brīvu kapitāla aprīti, man šī atbilde šķiet diezgan dīvaina. Man ir kapitāls, es braucu uz Spāniju, um, investēju šo kapitālu naudā, uh, mājā, nekustamā īpašumā, un uh, man ir juridiska uh, uzticība šai valstī un pēkšņi zaudēju savu naudu. Un teikt, ka šāda situācija neapdraud brīvu kapitāla apriti, nu tā nu nav, kā es varu vienas dienas laikā zaudēt savu kapitālu. Citu, citviet es varu savu kapitālu atgūt un atkal investēt citur. Bet eh, šajā gadījumā mans kapitāls ir iznīcināts. Brīva aprite nozīmē, ka tā darbojas abos virzienos. Un ja kāda cilvēka īpašums tiek vienā dienā iznīcināts, tad tā jau nu vairs nav brīva kapitāla aprite. Paldies, saka priekšsēdētāji. Varbūt lūguma raksta iesniedzēja vēlas vēl kaut ko teikt. Lūdzu. Es vēlējos teikt, ka man ir skaidrs, ka uh, bloķēšanās notiek šai gadījumā saskaņā ar komisijas teikto, ka šo jautājumu neregulē Eiropas Savienības uh, līgums un pamatiesību harta šai gadījumā nav spēkā. Es gribētu atbalstīt uh, to deputātu teikto, ka šeit ir skartas divas uh, pamatnormas šajā līgumā, proti brīva kapitāla aprite un brīva persona pārvietošanās, un tādēļ es gribētu uh, aicināt komisiju paskaidrot parlamentam un mums lūgumrakstu iesniedzējiem, kādēļ šo jautājumu neregulē Eiropas Savienības līgums. Un vēl otrs komentārs, ko teica komisija, ka tie, kas ir cietušie šajā situācijā, varētu vērsties Eiropas cilvēku tiesību tiesā, kad būs izsmelts visas iespējas gūt uh, noregulējumu Spānijas tiesās, es domāju, ka daudzi saprot, ka uh, kontinenti pārvietojas ātrāk nekā darbojas Spānijas uh, tiesību sistēma. Tiesu sistēma lēmumu pieņemšana prasa 10-14 gadus un daudzi sūdzību iesniedzēji jau vairs nebūs starp dzīvajiem, kad viņi būs izgājuši cauri šai Spānijas uh, tiesu sistēmai. Daži runātāji to arī norādīja. Ja jums ir pietiekami daudz naudas un ja jūs vēlaties vērsties pret taisnīgumu, tad ir iespējams cietušos uh, uh, noķert šajā tiesu sistēmā, ievilināt šai tiesu sistēmā un novērst to, ka tiek uh, apmierināts viņu prasības. Es gribētu vēlreiz vērsties pie komisijas un lūdzu paskaidrot, kādēļ šo gadījumu, šo gadījumu neatiecas Eiropas Savienības līgums. Uh, uh, large uh, discussion of a very important issue. Uh, priekšsēdētāja. Jā, diskusija mums izvērtās tiešām plaša un padziļināta. E, gribu konstatēt, ka tātad nākamajā koordinātoru sanāksmē mēs runāsim par iespēju uzdot mutisko jautājumu plenārsēdē, un mēs gaidam arī no komisijas atbildes uz jautājumiem, kas izskanēja arī šodien šeit. Paldies! the petition of Mr. Ben. Tālāk Bente Cuslāga Jensena lūgumraksts no Dānijas valsts piedarīgā tātad, kas saistīts ar viesnīcas uh, būvniecību Malagas tuvumā Spānijas dienvidos un par nelikumībām saistībā ar to komisiju. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad šis lūkumraksts ir saistīts ar būvniecības uh, projektu, kas paredz attīstīt turismu Andalūzijā, Spānijas dienvidos. Lūkumraksta autors atsaucās uz uh, ieceri būvēt viesnīcas un ēkas. Bijušās viesnīcas atrašanās vietā. Tas ir netālu no vietas, kur lūguma raksta autors dzīvo. Uh, viņš savā lūguma rakstā norāda šī projekta eventuālo negatīvo ietekmi uz vidi, uh, jo iecerētās būves atrodas uh, ļoti tuvu publiskām vietām, bet šis projekts ir privāts projekts un būvniecība ir iecerēta blakus Saladiomatas vērdes teritorijai, kas ir īpaši nozīmīga vietējai sabiedrībā un kas ir Natūra 2000 teritorija. Lūgumraksta autors norāda, ka šis projekts paredz daudz koku izciršanu, kā arī uh, vienas no uh, labāk uh, aizsargātajām Kostadela salu teritorijas izpostīšanām te iet runa par estapons uh, apgabalu vai vietu, kur ir ļoti uh, bagātīgs uh, klāsts dažādu augu un dzīvnieku sugu. Un vietējās varas iestādes nav veikušas pienācīgu ietekmes uz vidu novērtējumu un tagad atsakās aizsargāt šo teritoriju. Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumrakstu autora. Um, norādītos faktus eh, saistībā ar piemērojamo vidas likumdošanu, un komisija var iejaukties tikai tik tālu, cik tālu uh, ir noteikti mūsu kompetence. Un kā jūs zinat, pilsētu un valstu um, plānošana, teritoriāla plānošana, detāla plānošana ir um, dalība valstu kompetence. Mēs paraudzījāmies uz vidas likumdošanu. Mēs redzam, ka ir tātad eh, direktīva par ietekmes uz vidu novērtējumu tiem projektiem, uh, kas ir saistīti ar pilsētu attīstību un turismu objektu attīstību ārpus pilsētu teritorijas. Šīs normas atrunātas otrajā pielikumā direktīvai par ietekmes uz vidu novērtējumu. Un ir arī, šeit mēs varētu piemērot arī strateģisko ietekmes uz vidu novērtēšanas uh, direktīvu. Bez tā mums ir arī Eiropas direktīvas par dabas aizsardzību, tā saucamā putnu direktīva un arī biotopu direktīva. Šīs direktīvas varētu piemērotu ja, gadījumos, ja attiecīgais projekts būtiski ietekmētu Natura 2000 teritorijas. Ņemot vērā uh, to informāciju, ko komisija varēja iegūt, mēs varam rezumēt sekojošo. Uh, pilsētā plāns tika apstiprināts 2004. gadā, tas ir joprojām spēkā. 2005. gadā iepriekš apstiprinātais plāns tika pārskatīts, bet eh, galīgais apstiprinājums vēl nav pieņēmts. Šī teritorija ir nosaukta par teritoriju, kur var eh, veikt pilsētu būvi, tad, ja objekti ir saistīti ar turismu. No Natura 2000 teritoriju viedokļa es varu teikt, ka šī konkrētā vieta nav Natura 2000 tīkla sastāvdaļā, tomēr šī teritorija atrodas ļoti tuvu objektam, kas ir iekļauts Natura 2000 sarakstā. Un ir te iet runa par eh, daudzām nelielām upītēm, eh, kas tek cauri minētajai abūvs teritorijai un eh, kas tālāk tek cauri attiecīgajai Natura 2000 teritorijai. Sala, El Saladillo Punta de Baņos ir ļoti svarīga sabiedriski svarīga teritorija, kas ir iekļaut Natura 2000 teritoriju sarakstā 2008. gadā Patreiz komisija strādā ar dalību valstīm eh, pie tā, lai pabeigtu aizsargājumās Natura 2000 jūras teritorijas, un te iet runa par jūras uh, gultnes teritorijām, kas ir pieguļošas Natura 2000 teritorijām, kas tiek klasificēts kā Eiropas nozīmes aizsargājumās teritorijas. Kā es teicu, šī teritorija, par kuru iet runa, uh, pati nav div, Natura nu, 2000 teritorija, bet eh, tā ir cieši pieguļoša, un tur ir objekti, kuri varētu tikt iekļaut Natura nu, 2000 teritoriju tīklā. Kā es teicu, celtniecības projekts vēl nav apstiprināts. Situācija ir eh, iesaldēta, ja tā varētu teikt, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, kā arī konkrēto politisko situāciju šajā vietējā pašvaldībā. Noslēgumā jāsaka, ka komisija vēl nav eh, noformulējis pozīciju šajā gadījumā. Mēs nu pat saņēmām papildus informāciju no Spānijas iestādēm, kurā tās izklāsta šo konkrēto situāciju attiecībā uz projektu. Otrakārt, Mēs saņēmām informāciju, kurā ir norādīts, ka tiks eh, piemēroti pasākumi atbilstoši Eiropas Savienības sirds aizsardzības likumdošanai, un treškārt Spānijas eh, varas iestādes eh, arī gada informāciju par to, cik liels aizsardzības līmenis ir jāpiemēro minētai teritorijai. Meierkungs, paldies komisijai par šo informāciju. Un tad šis lūgumraksts paliek atvērts, ja tā varētu teikt. Mrs. Auken, you wanted to... Aukens kundze. Es arī gribētu pateikties par informāciju komisijai un arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija uh, tiešām sekotu situācijai. Jo zinu, ka ar Spāniju parasti ir tā, ka viņi vienmēr saka, ka tā ir cita likumdošana nekā tā, pie kuras mēs vēršamies. Un bieži ir teikts tā, ka, ja lieta nav atrunāta nacionāla likumdošanā, tad Eiropas Savienības likumdošana nevar piemērot. Nu, es nezinu, es domāju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai tiktu respektētas Eiropas Savienības tiesību normas tajā pat laikā, lai konsekventi tiktu ievēroti Natūra 2000 nosacījumi. Ir ļoti žēl, ja ir uh, tāda skaista piekraste saglabājusies, un tur atkal tiek būvēta milzīga viesnīca. Dažreiz šķiet, ka spāņi neieredz Spānijas zemi, un viņi dara visu, lai izpostītu Spānijas dabu. Protams, varbūt mums ir nevietā par to spriest kā ārvalstniekiem, bet es domāju, mums ir jāraugās, lai Eiropas Savienības likumdošana tiktu ņemta vērā, bet paldies komisijai, paldies. Ļaukin, iepomenis dienu. Paldies Alkens kundzei. Mikrofonu runātājiem lūdzu. priekšsēdētāji. Tātad mēs uzklausījām komisijas atbildi un attiecībā tālāk. Nākamais lūgumraksts ir par aizsprostu uz Saboras upes, kas ir saistīts ar hidroelektrostacijas būvniecību. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Komisijas atbilde. Uh, Komisija ir komitija iesniegusi jau vairākus paziņojumus par šo konkrēto objektu, un komisijas dienesti patreiz seko kompensācijas pasākumu īstenošanai, ko realizē projektu virzītājs un Portugāles iestādes. Varbūt būtu svarīgi pateikt, ka šī aiz oprosta uh, būvniecība. Šajā projektā ir iesaistīts tiešām visas interesētās puses, gan vietējie zinātnieki, gan dabas aizsardzības organizācijas, nevalstiskās organizācijas un līgumraksta autors eh, tiek pilnībā informēts par šo procesu. Komisijas dienesti seko šiem procesiem regulāri, arī kontaktējoties ar lūgumu raksta autoru. Un mums ir pieejami dokumenti, un divas reizes gadā mēs saņemam ziņojumu un pārskatu par realizētajiem pasākumiem. Varbūt atcerēsties, ka sākumā komisija nebija apmierināta ar kompensācijas pasākumu paketi, ko tad ierosināja projekta virzītājs. Mēs norādījām uz trūkumiem, norādījām uz to, kas būtu jādara, lai saglabātu noteiktās dabas vērtības. Kompensācijas pasākumu pakete tika papildināta, un mēs tagad sekojam notikumiem šajā objektā. Komisijas eh, dienestiem bija tikšanās ar Portugāles iestādēm 28. un 29. martā, un tās mūs informēja par kompensācijas pasākumu īstenošanu, e, jau darbojas daudzas monitoringa schēmas. Un mēs esam identificējuši jau pasākums. Tas ir vairāk nekā 40 km rādījusā ap e, konkrēto objektu e, pasākumi tiek realizēti, un tas tiek realizēts arī reģionālā līmenī. E, gan ir neliela kavēšanās, jo process ir sarežģīts, bet mēs atzīmējām, ka Komisija rūpīgi sako procesām, pieprasa korekcijas, labojums, kad tas ir nepieciešams, tādēļ arī nedaudz procesa aizkavējas. Tālāk komisijai ļoti svarīgi pārliecināties, ka kompensācijas pasākumi tiek pilnībā realizēti pirms eh, tiek piepildīts aizsprosta rezerv, rezervuārs, un tas ir paredzēts 2013. gada beigās. Tātad līdz tam mēs sakosim situācijai Un, ja būs kāda papildus informācija, kas būtu nozīmīgs arī šajā komitejā, mēs jūs par to informēsim. Paldies! Paldies! Muchas gracias, presidenta. Señora Auken, los españoles defendemos perfecto. Muš Deurkūzes konce. Uh, Alkens kundze ir ļoti norūpējusies par mūsu dabas aizsardzību, bet, piemēram, atbilstoši likumdošanai par piekrastes zonām, kas liec būvēt ēkas tiešā piekrastes tuvumā un attīstīt pilsētvide teritorijās, eh, kas ir tuvas piekrastēji. Šīs normas Uh, atbilst arī tam, ko saka ietekmīgākās pasaules dabas aizsardzības organizācijas. Mēs Spānijā aizsargājām savu bioloģisko daudzveidību un dabas resursus. Komisija jau norādīja, ka netiek pārkāpta Eiropas likumdošana, līdz ar to mums nevajadzētu turēt lūgumu rakstus atvērtus, jo tas ir nepamatoti. Mums būtu jāskata lūgumu raksti no mūsu pilsoņiem. Ja Eiropas likumdošana tiek pārkāpta. Ja komisija saka, tā netiek pārkāpta, tad tā nav komitejas kompetence uh, saglabāt šos lūgumu rakstus atvērtus. Spānijas tiesu sistēma atbilst visiem Eiropas standartiem un prasībām, un tieši tā arī šie jautājumi ir jāskata. Un es domāju, ka šai komitejai uh, nevajadzētu kļūt par eh, instrumentu klaju demagogu rokās. Pilsoņi veic nelikumīgu būvniecību aizsargājumās teritorijās, un tad viņi nāk un sūdzās, ka Spānijas likumdošana, kas atbilst kopies likumdošanai, tiek izmantota, lai šīs ēkas nojauktu. Tāda ir situācija. Un es domāju, ka mēs vairāk kārtīgi dzirdējām, ka Komisija jau teica, ka tam nav nekāda sakara ar kopienas likumdošanu. Nu, un tas notiek tā, kā tas notiktu jebkurā dalību valstī. Tas ir nelikumīgās būves tiek nojauktas un atsevinātas. Mēs e, ievērojam bioloģiskās daudzveidības likumdošanu, mēs ievērojam Natūra 2000 likumdošanu Spānijā. Spānijai e, bioloģiskā daudzveidība ir svarīga, un mēs to aizstāvam ar savu likumdošanu, kas ir viena no visprogresīvākajām pasaulē. Un šīm sūdzībām nav nekāda sakara ar uh, kopienas likumdošanu. Paldies! Uh, uh, uh, please. Uh, it's a pity you didn't, you were not here before because. Priekšsēdētāji, žēl, ka jūs nebijāt šeit iepriekš, jo mēs par šo tēmu runājām gandrīz stundu sēdes sākumā, un mēs nonācām pie noteiktiem lēmumiem, kurus apstiprinās tālāk arī koordinātori. Tā kā es uh, Būtu ļoti priecīgi, ja jūs iesniegtu dokumentu. Tas noteikti mums palīdzētu. Paldies! I beg your pardon? Oh, to the, new, to the case we are discussing now. So, uh, we do not have any no. apart from the Commission. So we keep it open Tātad šo lūgumu rakstu mēs atstājam atvērtu. I was, I, I thought we were dealing with the... Alkinens kundze, es domāju, ka mēs skatām Portugāles lietu, ja man ir viens komentārs par Portugāles lietu. Es gribētu pateikties komisijai par prezentāciju, bet mēs zinām, kas notika, un mēs zinām, kā komisijas vadītājs bija iejaukts šajā lietā. Un es gribētu teikt, ka mēs sekojam šai lietai ļoti, ļoti cieši. Mēs, protams, ņemsim vērā to, ko jūs sakat, bet jūs esat mums uz grauda. Now, move to uh, uh, um, petition by Chris Andrews from Ireland on a planned Nākamais ir lūgumraksts, kur iesniedz Sīrijas valsts piedarīgais Kris Andrews par plānoto atkritumu sadedzināšanas iekārtu Pulbeg pussalā Dublīnas līcī un lūgumraksts ko Ringsend, Airištaun un Sandī Mount vidus grupas vārtā ir iesniedz Sīrijas valsts piedarīgais Dāmjens Kasidī par Eiropas kopienas tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar Dublins līča, Dublins ostas, Pulberga, Ringsend un Norsvola teritorijas attīstību. Komisijai vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz pirmo lūgumu rakstu mēs jau esam ar komiteju sazinājušies par šo jautājumu. Te iet runa par uh, Uh, plānošanas atļauju atsevišķām teritorijām Dublinas līcī un Dublinas ostā. Un lēmums šeit ir ļoti svarīgs šajā procesā. Tātad kāda ir patreizējā situācija? Komisija izvērtēja, izmantojot Eiropas Savienības pilotu procesu, Ņemot vērā informāciju, kas saņēmām no īrijas iestādēm, mēs secinājām, ka nav notikusi kopienas tiesību pārkāpšana. Tomēr mums ir zināmas bažas attiecībā uz nacionālo likumdošanu atbilstoši, kurai tika izsniegta būvatļauja. Un te ir divi tāda plānošanas atļaujas atvainojos. Te ir divi procesi. Viens ir atļaujas izsniegšanas process, un otrs ir ietekmes uz vidi novērtējuma process. Komisija iesniedz tiesā prasību pret īriju par šo likumdošanu, un eh, tā ir eh, lieta C 250 no 2009. gada, un 3. martā tiesa pieņēma lēmumu šajā lietā, un tiesa atbalstīja komisijas prasību, norādot uz to, ka šāda dalīta lēmuma pieņemšana ir ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošanas pārkāpums. Līdz ar to ir, ir jāmaina sava likumdošana, un tagad komisijas uzdevums ir raudzīties, lai īrijas iestādes izmainītu esošo likumdošanu, bet Šī lieta nav saistīta ar tām atļaujām, kas jau ir tikušas izsniegtas un konkrēti attiecībā uz pulbeg uh, atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Otrais lūgumraksts ir ļoti līdzīgs, bet te iet runa tikai par pulbeg atkritumu sadedzināšanas instalācijām. Situācija ļoti līdzīga. Un te arī ir bijuši vairāki komisijas paziņojumi šai sakarā. Vienīgais papildus jautājums, kas te izskanēja, bija par piekļuvi tiesām un uh, lūgumraksti. Lūgumraksta autors norādīja uz to, ka sabiedrība netika informēta par iespēju pārsūdzēt administratīvo lēmumu, izmantojot uh, pārsūdzības kārtību, līdz ar to netika ievērota atbilstošā kopienas likumdošana. Komisija iesniedz prasību pret īrijas valdību, uh, Eiropas kopienu tiesa atzina komisijas rīcību par pamatotu. Es gribētu norādīt, ka 2010. gada vasarā īrija pieņēma jaunu likumdošanu, kas paredz prasību sniegt informāciju sabiedrībai, sniegt praktiski informāciju par iespēju pārsūdzēt plānošanas lēmumus un, kā mēs sapratām, tad īrijas plānošanas tad īrijas struktūra, kas uh, izskata uh, plānošanas lēmumu pārsūdzības lietas. Tagad pie tā strādā, un mēs neesam konstatējuši nekādus pārkāpumus, kas būtu saistītas ar, teiksim, šīm uh, vidas piesārņošanas licencēm un tām līdzīgām lietām. Paldies! Vai jūs ierosinat slēgt šo lūgumu rakstu? Alkers kundze, kādēļ jūs dodaties prom, saka priekšsēdētāji. Nē, nē, jums nav jāpaskaidro, kāpēc jūs ejat prom. Vai ir kādas piezīmes par šiem lūgumrakstiem? Ja nē, tad tos mēs varam slēgt. Un visbeidzot, pēdējais ir Angeliki Harakopu kundzes Grieķijas valsts piedarīgās lūgumraksts, kas pārstāv 19 Grieķijas dzīvnieku labturības asociācijas, un lūgumraksts ir pār Grieķijas varas iestāžu apkārtrakstu par klaiņojošu kaķu transportēšanu un pieram Eiropas Savienības aktu neievērēšanu šajā jomā. Fūzela kungs no komisijas lūdzu. Uh, Good afternoon, Madam Chair. Thank you. Uh, labdien! Uh, mm, godātie deputāti pārstāvu Dīdžai Sanko un šeit ir runa pārsvarā par uh, klai, klaiņojošu kaķu un suņu nodošanu tālākai aprūpei pierobežu zonās. Viens jautājums ir saistīts ar uh, nacionālo likumdošanu par māju, mājas lolojumu dzīvniekiem un otrs ir par šo dzīvnieku nodošanu citā dalību valstī nekomerciālos nolūkos. Šajā sūdzībā ir uh, runa par dzīvnieku identifikāciju, un uh, transportēšana ir saistīta ar prasībām pēc pases dzīvniekiem, ja tie tiek pārvietoti no vienas dalību valsts uz citu dalību valsti, un uh, ja tos uh, nepavada īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis. Šeit ir uh, divējāda problēma. Viens ir nodrošināt mikročipu standartizāciju, norādot valsts kodus, un uh, šeit uh, nav nekādu iebildumu pret uh, Grieķijas apzīmējumu īsa terminoloģijā. Tātad šī standartizācija notiek ar īsa kodiem un mikročips vienkārši sastāsta dzīvnieku ar pasi, kura ir uh, norādīts par prettrakumsērgas vakcināciju, kas ir spēkā. Un nākošais punkts ir saistīts ar dzīvnieku skaitu. Grieķijas likumdošanā ir noteikti ierobežojumi uz to, cik dzīvnieki drīkst piederēt vienam īpašniekam, bet uh, šādi uh, ierobežojumi nav paredzēti Eiropas Savienības likumdošanā ir tikai noteikts prasības veikt pārbaudas, ja ir vairāk nekā pieci dzīvnieki, kas tiek importēti no citām valstīm, bet Eiropas Savienības likumdošanā nav noteikti ierobežojumi lolojumu dzīvnieku mm, transportēšanai. nekomerciāla dzīvnieku pārvadāšana šajā regulā 998 mm, nerunā par pastāvīgu vai pagaidu pārvietošanu vai atgriešanos, uh, Šeit ir runa par to, ka dzīvnieks pārvietojas kopā ar īpašnieku. Šeit nav runa par dzīvnieku pārvietošanos sacensībām vai kaut ko tam līdzīgu, bet gan par dzīvnieku pārvietošanos kopā ar īpašnieku. Tā tad uh, ir nodrošināta brīva personu pārvietošanās un dzīvnieki pārvietojas līdz ar īpašnieku īpašniekiem. Šeit nav runa par mērķi vai ilgumu, bet ir runa par to, ka tas netiek darīts komerciālos nolūkos. Šie bija tie punkti, ko es gribēju paskaidrot saistībā ar lūgumu rakstu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Mani sekretariāts informē, ka lūgumu raksta iesniedzēji vēl, vēlējās piedalīties šai sanāksmē, bet šobrīd viņi nodarbojas ar papildu informācijas un dokumentu apkopošanu. Tādēļ es ierosinu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai mēs to varētu pienācīgi izskatīt citās sēdē. O, jā, labi. Now, are there any suggestions that... Uh, Vai ir kādi ierosinājumi par to, ka da, kāda no tām mm, tiem lūgumrakstiem, ko ir paredzēts slēgt, vajadzētu paturēt atvērtu? Uh, yeah. Is, uh, is downstairs, but he never. He, he would be what can we do? What can we do? Ah, there is a uh, problem because Mums ir radušies sarežģījumi. Viens no lūgumrakstu iesniedzējiem bija zālē, bet viņam nekad uh, ne viņš bija ieradies uz, uz uh, parlamentu, bet uh, viņu pat uzaicināja ierasties zālē, bet viņš. Un viņš Viņš šobrīd atrodas pie ieejas lejā, bet līdz zālē viņš nebija nonācis. Šeit ir runa par Dublinas atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Tātad tā ir iepriekšējais lūguma raksts par Dublinas iekārtām. Vai mēs varam lūgt viņu ierasties? Labi, pagaidīsim, dosim iespēju autoram arī uzstāties. So, all, uh, all, uh, petitions in B. Līdz ar to visi lūgumraksti, kas ir B sadaļā iekļauti, var tikt slēgti. Nē, ir lūgums par 27 un 93. Postināru kungs lūdz pārcelt uz A sadaļu un tātad tos arī apspriest. So, what are we doing? Is he coming or not? Vai autors nāk vai nē? Is he coming or not? Where from?